Uh, dear colleagues, can we start our meeting? Kolēģi, vai mēs varam sākt mūsu sanāksmi? Uh, mūsu darba kārtība ir visai gara, jāsaka. Gribētu jūs visus sveikt. Un vēlētos sākt ar pirmo darba kārtības punktu, kas ir darba kārtības pieņemšana. Ja pie šī punkta nav nekāda komentāra, nekāda lūguma mainīt darba kārtību, tad es saprotu, ka darba kārtību varam pieņemt. Uh, Un otrs mūsu darba kārtības punkts ir protokola apstiprināšana sanāksmē, kas notika 3. un 4. novembrī. Šis protokols jums ir izdalīts, un šīs sanāksmes beigās, ja sanāksmes laikā neviens ne, neteiks, ka ir kāda iebilduma, tad protokolu uzskatīsim par pieņa, pieņemtu. Trešais punkts ir priekšsēdētājas paziņojumi, bet tā kā vēlāk mums būs sanāksme arī ar koordinatoriem, tad rītdien izdarījuši savus paziņojumus, ja jūs nevarat iebilst, un, nu, ķersimies pie ceturtā darba kārtības punkta, un tas ir viedokļa apmaiņa ar. Jā, Ramberkungam vārds. Paldies, ja drīkst, es jums pavisam īsi vēlētos sniegt informāciju par vienu no ziņojumiem. Šajā komitejā mēs esam ziņo, uh, balsojuši par izmitināšanu um, sab dažādām sabiedrības grupām, un es gribētu tagad teikt, ka mūsu priekšlikums ir izskatīts padomē, un viņi vēlējās dažas lietas izmainīt šajā ziņojumā. Jo zināsiet, ka tika iesniegti grozījumi, kas izmainīja šo regulējumu, tādēļ ir nepieciešams ilgāks laiks, nekā es biju ieplānojis, lai uh, šo priekšlikumu novest līdz galam. Vakardien saņēmu priekšlikumu, šodien mēs tātad panācām vienošanos. Tekstā ir jāievieš nelielas izmaiņas, bet mēs panācām vienošanos. Bet tas galvenais, ko es jums gribēju teikt, ir tas, ka šobrīd spēkā ir Lisabonas līgums, un tas nozīmē, ka esam šajā jaunajā fāzē, kad valstu parlamentiem ir astoņu nedēļu laika periods, kurā parlaments var paziņot, vai uh, viss atbilst subsidiaritātes principam. Tas nozīmē, ka mēs pabeidzām savu darbu, bet tagad mums ir jānogaida. Manuprāt, mums ir jāgaida līdz martam, līdz mēs varam pieņemt lēmumu par šo jautājumu plenāru sēdē. Nu, tas ir tas, ko es gribēju pateikt. Man ir liels prieks, ka mēs panācām vienošanos, bet jāsaka, ka esmu sarūktināts, lai arī esmu, protams, priecīgs par Lisabonas līgumu stāšanos spēkā. Uh, diemžēl nevaram strādāt tik ātri, cik mēs esam pie tā pieraduši. Lielas paldies! Paldies! Paldies, Lambēr! Tas bija informācijas punkts, jo tas nav iekļauts mūsu darba kārtībā, bet, protams, mums būs um, lielāks problēmas ar otro regulējumu. Bet, ja šobrīd vairāk komentāru nav, tad mēs varam pāriet pie ceturtā darba kārtības punkta, un, kā jau es sāku teikt, tā ir viedokļa apmaiņa ar Eiropas reģiona asamblējas ģenerāla sekretari, sekretariātu, un tas būtu Klaus Klīpkungs. Un es domāju, ka mēs visi šeit zinām, bet es gribētu vēlreiz tomēr atgādināt, ka Eiropas reģionu asamblēja, kas ta, kurā tagad jau ir um, vairāk nekā 25 gadus gara vēsture, tas ir lielākais reģionu uh, tīkls plašākā Eiropā, mēs nevaram tātad domāt tikai par Eiropas Savienību, tur ir aptuveni 270 reģionu no 33 valstīm, kā arī starp reģionu organizācijām. Esam uzaicinājuši Klausu Klība kungu šodien ierasties pie mums un informēt mūs par to, ko tieši šī asambleja konkrēti dara, jo īpaši tagad arī runājot jaunā uh, līguma kontekstā, sasaistot to ar Eiropas kohēzijas politiku. Tagad došu vārdu Klausam Klīpam informēt mūs, un pēc tam mums būs īsa viedokļa apmaiņa. Lūdzu, Klaus! Paldies! Pirmkārt, es vēlētos atvainoties, ka mūsu priekšsēdētājs nevarēja šeit ierasties, jo Francijā notiek šobrīd vēlēšanu kampaņa. Re Uh, vēlēšanām reģionos, tādēļ viņš šodien nevarēja, diemžēl, ierasties. Kad es vakardien ierados Briselē un es devos garām Berlemon ēkai, redzēju, ka um, tāds liels, tāda liela zīme ir. Vakardien bija pasaules aids diena, bet es domāju, ka mēs visi arī apzināmies, cik svarīgi ir tas, ka vakardien spēkā, uh, 1. decembrī spēkā stājās Lisabonas līgums. Un es gribēju pieminēt, ka 2002. gadā konvencija sāka uh, strādāt pie šī jautājuma, un tad es arī pievienojos Eiropas reģiona asamblēju, un tādēļ Lisabons līgums ir lielā mērā saistīts ar manu darbu pie Eiropas reģiona asamblējas. Un esam daudz ko arī darījuši Lisabons līguma sakarā, un es domāju, ka tas mūs arī lielā mērā ir ietekmējis. Tagad Lisabonas līgumā, kā jau ziniet, ir patiešām uh, atzīta subsidaritāte, reģionu loma un tā tālāk. Tādēļ man jāsaka, ka esmu patiešām priecīgs, uh, redzēt arī, ka tagad ar Lisabonas līgumu Eiropas parlaments, kas esat jūs, jums būs īsta parlamenta, īstas likumdevēja iestādes loma, un es domāju, ka uzsāksies patiešām laba sadarbības starp Eiropas parlamenta deputātiem no vienas puses un no ievēlētajiem politiķiem reģionos no otras puses. Kā jau tika pieminēts, tad Eiropas reģiona asamblēja tika radīta 85. gadā. Mums ir biedri no 33 valstīm, tas ir arī ārpus Eiropas Savienības tātad, bet tās visas ir Eiropas padomes valstis. Tie ir aptuveni 270, nedaudz vairāk reģioni, un tre, 30% no šiem reģioniem ir ārpus Eiropas Savienības, arī no Šveices un Norvēģijas, un pārējie biedri ir no Eiropas Savienības. Mums ir arī 16 organizācijas biedra statusā, tās ir organizācijas, kas saistītas ar robežu reģioniem, kā arī Pireneju asociācija, kas tagad tiks um, mainīs savu statusu nedaudz un tā tālāk. Un principā Eiropas reģiona as asembleja uh, strādā divos virzienos. Uh, viens no šiem sadarbības virzieniem ir lielā mērā saistīts ar institūcijām Briselē, kā arī konsultācijas ar valstu valdībām un pārstāvjiem par decentralizācijas jautājumiem, un otrs šis virziens ir praktiskā sadarbība. Mēs darām patiešām dažādas lietas, un to var sagrupēt trijās grupās. Pirmais būtu pieredzes apmaiņa, un šeit mums ir ļoti uh, dažāda metodika, ko mēs savā darbā izmantojam, un to esam attīstījuši arī paši, izmantojot reģionu ekspertu zināšanas, nevis citu ekspertu zināšanas, un šeit es runāju par uh, um, amatpersonu viedokļu apmaiņu sacensībām, kas notiek dažādās jomās, konkursiem, bet tās ne, nenotiek šie konkursi, lai dotu kādam balvu, bet gan lai redzētu, ko cilvēki konkrētajā jomā ir spējuši paveikt. Un runāt par praktisko sadarbību, mēs runājam par viedokļu, pieredzes apmaiņu, un mums ir arī savas programmas, ir arī apmaiņas programma, kurā katru gadu ir iesaistīti simti cilvēki, pēc a, tam, ka viņi ir beiguši profesionālo apmācību un Um, veicam arī projektus, kas reizēm ir finansēti no Eiropas Savienības puses, reizēm esam partneri, reizēm esam vadošie partneri šo projektu organizēšanā. Un ņemot to visu vērā, vairāk nekā 90% no mūsu budžeta ir no biedra naudām, un mazāk nekā 10% mūsu budžeta ir no dažādiem finansu avotiem. Viens no tiem reizēm ir arī Eiropas Savienība. Tas nozīmē, ka mūsu biedri ir biedri tādēļ, ka viņi ir pieņēmuši lēmumu kļūt par mūsu asamblējas biedriem, jo esot par biedru jums ir jāmaksā biedra nauda, un pēdējo dažu gadu laikā mūsu biedru skaits ir um, strauji palielinājies, un šis process vēl aizvien notiek. Nu, tie, tie bija tie divi galvenie mūsu darbības virzieni. Tehniski mēs esam organizēti tā, ka mums ir trīs komitejas un divas pastāvīgās komitejas. Pirmā ir ekonomikas un reģionālās attīstības komiteja, otra ir sociālās politikas un sabiedrības veselības ko komiteja, un trešā ir komiteja, kas saistīta ar kultūru, izglītību, um, jaunatni un kultūru. Un mums ir arī divas tātad pastāvīgās komitejas, viena ir um, institucionālās attiecības, un otra ir saistīta ar vienlīdzīgām iespējām. Kopumā runājot, jāsaka, ka Eiropas reģiona asambleja nav birokrātiska um, iestāde, mēs esam asociācija, un mūsu iestādē biedri nevis nāk pie mums un mums kaut ko stāsta, bet tas tāds dzīvojošs pats par sevi neatkarīgs tīkls, kurā um, biedri um, sastrādājas, sazinās, un tas mums dod iespēju ne tikai organizēt sanāksmes, tikšanās, uh, apmācības uh, un tā tālāk mūsu dažādajos reģionos, bet no otras puses šie reģioni tieši paši iesaistās, viņi lobē dažādas aktivitātes, um, raksta projektus, organizē šos projektus un tā tālāk. Tas notiek visā Eiropā, un manuprāt, tas ir patiešām unikāls uh, gadījums, ka Eiropas reģiona asamblēja ir uh, klāt esoša visā Eiropā, tātad 270 reģionos. Nu, tas bija tāds neliels ievads no manas puses. Un tagad runājot par konkrēti par uh, tematiem, kas mums ir būtiski, sākumā runāsim par to, kādu Eiropu mēs gribam. Vai mēs gribam tādu Eiropu, kurā tiek izdot vienkārši viena regula pēc otras, vai mēs gribam Eiropu, kuru virza cilvēki, reģioni un pilsētas? Manuprāt, mums nepieciešams radīt Eiropu, kas dod iespējas pilsoņiem un reģioniem uh, uh, dod iespēju arī uzņemties atbildību un attīstīt šīs pilsētas un reģionus. Es varu sa salīdzināt situāciju dažādos reģionos Eiropā, skatoties no, tā, tā teikt, tā, kad ir visaptverošs pārskats, un salīdzinot reģionus, uh, mēs redzam, ka reizēm dažos reģionos uh, ir iespējas attīstīties, pēc 20 gadiem ir vērojams milzīgs progress, bet citos reģionos tas diemžēl nav iespējams, un manuprāt, pie tā ir jāstrādā. Es domāju, ka mēs uh, Uh, solidarizējoties starp reģioniem, varam daudz ko izdarīt, un tam nepieciešama arī sadarbība ar Eiropas institūcijām. Eiropā ievēlētie politiķi, jāsaka, ka mums, kā jau es minēju, ir 33 valstis, uh, no 33 valstīm pārstāvi, un uh, cilvēkus saved kopā šie ievēlētie politiķi, jo viņi vēlas, lai viņi tiktu pārvēlēti, un viņiem ir ierobežots laiks tikai četri gadi, lai paveiktu ko nozīmīgu un ieviestu izmaiņas. Manuprāt, tas patiešām ir svarīgi. Šiem cilvēkiem nav iespējas uh, izvēlēties, vai viņiem ir resursi, vai viņiem ir kompetence. Viņiem ir tas, kas ir, un tas, un tas viņiem ir jāizmanto. Un, manuprāt, tas arī lielā mērā sasaistās ar Eiropas parlamentu, kas arī ir ievēlēti politiķi. Un es gribētu teikt, ka mēs pavasarī veicām pētījumu par ekonomiku un finansu, um, par finansēm un atklājās, ka 22 miljoni mazo uh, un vidējo uzņēmumu pārstāv patiesībā aptuveni 98-99% no visiem uzņēmumiem Eiropā, un tas rada divas trešdaļas uh, darba vietu Eiropā. Es domāju, ka jūs visi šo skaitļu zināt, bet gribēju to vēlreiz uzsvērt. Un ja ir tāda finanses krīze, kāda bija vai ir, tad jautājums, kas var um, sastrādāties um, ar šiem cilvēkiem, kas pārstāv tik ļoti lielas um, darba vietas, ja mēs runājam pat par 5-10%, te ir um, simtiem tūkstošu darba vietu, un šis darbs ir jāveic reģionālā uh, līmenī, jo gandrīz visos reģionos ir attīstības uh, aģentūras un ir politiķi, kas par tām atba, atbild, atbild. Un ir interesants piemērs no Horvātijas, kad ir radīta garantiju schēma maziem un vidējiem uzņēmumiem. Un mēs jautājām, kā tas tika izdarīts. Izrādās, ka um, tika paņemti resursi, kas tika pirms tam izmantoti kaut kam pavisam citam, uh, jo viņi teica, mēs nevaram pieļaut, ka šie cilvēki, ka šie uzņēmumi bankrotē, jo tas uh, um, nozīmē, ka ļoti daudz cilvēku zaudēs darbu, tādēļ kaut kas ir jādara un viss ir jāmaina. Un tas ir patiešām svarīgi krī krīzes kontekstā. Un esam veikuši arī vēl citu pētījumu par enerģiju, saņēmām ļoti daudz atbilžu no visas Eiropas, tātad mums bija respondenti. Un mēs redzam, ka gandrīz visi reģioni uzskata, tas ir 91% no reģioniem uzskata, ka enerģija ir galvenā prioritāte nākamo 15 gadu laikā. Uh, Un mēs redzam, ka arī vairumā reģioni jau šobrīd ir izveidota klimata izmaiņu stratēģija, tātad kā cīnīties ar klimata izmaiņām. Zaļā atjaunojumā alternatīvā enerģija, tās ir um, būtiskas. Šī, šāda veida enerģija ir atkarīga no konkrētās vietas, un uh, tās ir arī dzinos vietējai ekonomikai. Uh, Piemēram, ja ir kāda uh, autoražotāju industrija, kas uh, sadarbojas ar vieniem konkrētiem piedā, piegādātājiem, tad jāņem vērā, ka um, tas arī ir ļoti lielā mērā atkarīgs no konkrētās teritorijas. Un mūsuprāt, ir jāmeklē, jāmeklē ļoti dažādi risinājumi, kas atkarīgi no geogrāfiskā novietojuma un citiem apstākļiem reģionos. Un, manuprāt, tas ir būtisks, um, būtisks iemesls, uh, un cēlons, kas varētu radīt gan darba vietas, gan arī attīstību. Un pagājušajā piekdienā mums notika ģenerāla asamblēja. Um, tur tika runāts gan par enerģiju, gan par izaugsmi, kā arī darba vietu attīstību, darba vietu izveidi. Un mēs esam uh, ieinteresēti um, tajā, ka ir tāds liels uzņēmums General Electrics un cilvēki uh, kas izmanto cita veida enerģiju, griezās pie mums un um, uzdev jautājumus par, šā, par šo sadarbību. Tātad tika sniegti konkrēti piemēri, un šis uzņēmums saprata, ka reģionālā līmenī tika pieņemt ļoti, ļoti um, liels īpatsvars lēmumu. Aptuveni 50 līdz 70 procenti visu pasākumu tiek veikti uh, reģionālā līmenī saistībā ar lēmumiem par enerģiju. Uh, Tātad šādā veidā es jums gribēju parādīt, ka reģioni, ja viņiem tiek dots iespējas, spēj daudz vairāk, un vēl, kā, vēl viens um, komentārs mums bija arī pētījums par decentralizāciju un tā saikni ar ekonomisko attīstību. Šis projekts ilga divus gadus, un mēs definējam, kas ir decentralizācija, mēs definējam, kas ir indikātori de decentralizācijai, un, protams, tas ir ļoti svarīgi arī fi pieejamo finansu resursu kontekstā. Uh, un tika veikta analīze balstoties uz šiem visiem datiem, vai decentralizācija ietekmē ekonomisko izaugsmi, un rezultāts bija tāds, ka uh, statistiski pilnīgi skaidri ir iespējams pierādīt, ka decentralizācija ietekmē attīstību. Es jums varu pateikt, ka ja jums ir centralizēta valsts, um, tas netik veiksmīgi ietekmē um, šo pilnvaru uh, došanu cilvēkiem. Mēs arī šo pētījumu iepazīstinājām um, reģionālas attīstības ģenerāla direktorātu, gan um, visus ekspertus, gan makroekonomikas speciālistus. Šis um, pētījums tika detalizēti skatīts, un visi atzina, ka pirmo reizi šāds um, jautājums tiek um, aizskarts, un arī metodika, kā veikt šo pētījumu, bija pilnīgi pareizi. Un vēl viens komentārs. Viens no rezultātiem bija tāds, ka reģionāli uh, uh, reģioni attīstās daudz labāk saistībā ar atjauninā, uh, inovācijām, ja viņiem ir attiecīgā kompetence. Ja universitātes un izpētes centri tiek um, organizēti centralizētā veidā, tad um, inovācijas sasniedz daudz mazāku progresu nekā tad, ja tas notiek decentralizēti, tādēļ, ka ļoti daudz kas ir atkarīgs no lēmumiem, kas tiek pieņemti reģionālā līmenī. Uh, Es negribu kavēt jūs pārāk ilgi, tikai pieminēšu dažas tēmas, par kurām vēl Eiropas reģiona asamblēja interesēs. Protams, kohēzija politika ir mums ļoti svarīgs temats. Mēs pamatojamies uz to, ko mūsu biedri domā par kohēzijas politikas darbību. Tāpat inovācijas, ekonomiskā attīstība un saistības starp abiem. Uh, tā lai mums būtu pamatots viedoklis par Lisabonas stratēģijas eh, tālāko attīstību par 2020. Eh, gada mērķiem - klimata un enerģētikas jautājumu, turisms, demografiskās izmaiņas reģionālās veselības aprūpas sistēmas finansēšana, finansēšana eh, Uh, veselības aprūpu kopumā, jo Austrum Eiropā, Dienvidu Eiropā un Skandināvijā reģioni pilnībā sēdz šos te izdevumus. Es esmu no Vācijas. Tur tāpat kā Francijā, Itālijā, Beļģijā ir apdrošināšanas sistēma, bet Skandināvijā, Austrum Eiropā un Dienvidu Eiropā tas ir iekļauts valsts budžetā. Tas nozīmē, ka reģioni, eh, reģionu budžetā 50% izdevumu veido šī te veselības aprūpas sadaļa. Tātad tas ir ļoti būtisks jautājums, par ko mēs runājam. Bez tam arī informācija tehnoloģija lietošana eh, veselības aprūpē, vienlīdzīgas iespējas pilsoņiem, eh, rīkošanās krīzes gadījumā un krīzes situāciju pārvaldīšana veselu virkni kultūras jautājumu, piemēram, mazāk izplatītās valodas, kreativitāte, daudzveidīgums, novatoriska pieeja. Kad skatāmies uz kultūru, tad mēs nevaram to salīdzināt ar inženieru darbību. Inženieri ir apmācīti strādāt ar mašīnām, ne ar cilvēkiem. Tālāk sieviešu aktivitātes, uzņēmēja darbība, jauniešu politika. Tā ir ļoti svarīga tēma. Pēdējos gados mums ir vesela virkne pasākumu jaunošiem, kurus mēs apvienojam zem tāda vienota jumta. Pagājušo gadu mēs sākām šīs programmas Eh, mēs izveidojam pirmo Eiropas jauniešu organizāciju reģionos. Mēs vēlamies, lai reģionu jaunieši piedalītos mūsu darbā tieši tāpat kā politiķi un ierēģi. Decentralizētā attīstības sadarbība tiek veikta kopā ar ANO attīstības programmu. Tīpaši svarīgi šeit ir klimata pārmaiņu jautājumu un enerģētikas jautājumu. Es domāju, ka reģioni šeit var sniegt piemēru. Eiropas reģioni var sniegt piemēru citu kontinentu reģioniem par to, kā varētu sadarboties šajās jomās. Ir arī citi jautājumi Piemēram, ģenerālajā asamblējā mēs eh, formulējam, ko mēs sagaidām no jaunās komisijas. Mm, mēs vēlamies organizēt Eiropas pilsoņu fórumus par dažādiem jautājumiem. Eiropas parlamentu dalība subsidaritātes principu ievērošanā mums šķiet ļoti svarīga. Mēs domājam, ka subsidaritātes principa, principi ir jāpopularizē pilsoņu vidū un iestāžu vidū. Mēs vēlamies būt par šiem te komunikācijas aģentiem. Un nobeigumā es gribētu teikt, ka par katru pieminēto tēmu mēs izstrādājam integrētu pieeju no dažādiem viedokļiem. Reizēm organizējam konferences, Taču parasti mūsu pieeja ir tā daudzpusīgāka. Ir gan apmācības, gan salīdzināšana ar labāko, ekspertu apmaiņa vai ierēģņu apmaiņa reģionu līmenī. Tas nav tā, ka vienā brīdī mēs izstrādājam kaut kādu pozīcijas dokumentu vai or organizējam vienu atrautu konferenci. Nē, ir vairāki pasākumi, kas ir integrēti un kuros mēs iesaistām reģionu pārstāvjus, reģionos strādājušos ierēģņus, tā lai viņi šo centralizēto pasākumu varētu izmantot kā piemēru vietēju pasākumu organizēšanai. Tas ir tas, ko mēs darām sadarbībā ar reģioniem. Reģioni atbalsta cits citu. Pasākumi, ko mēs rīkojam, e, iesaistā reģionu ierēģņus. Tie nav eksperti, profesori vai konsultāti, kurus mēs aicinām. Tie ir šie ierēģņi, e, kuri savā starpā runā par to, kā lietas būtu darāmas labāk. Administrācijas pārstāvi tātad nodod viens otram pieredzi un nevis kādu cilvēku no ārpuses. Tagad, kad spēkā ir Lisabonas līgums, mēs cerēs, ceram, ka Eiropas parlaments var darīt vēl vairāk, lai pilnvarotu reģionus. Mēs zinām, ka jūs to esat darījuši jau līdz šim, bet mēs uzskatām, ka vēl vairāk ir e, jāiet šajā virzienā un jāpilnvaro reģioni. Es domāju, ka Lisabonas līgums mums palīdzēs reģionos ievēlotos politiķus izvēlēties par labiem partneriem šeit. Mēs vēlamies, lai Eiropa būtu kontinents, kas uzplauks pilnīgi visur, visos reģionos, visās pilsētās un nevis tikai dažviet. Tas ir tas, ko mēs vēlamies panākt. Un es domāju, ka lielā mērā mēs arī esam virzījušies šajā virzienā. Lies paldies, Klaus! Mēs esam paredzējuši šai viedokļu apmaiņai stundu. Tas nozīmē, ka ir palikusi vēl pusstunda debatēm. Es esmu ārkārtīgi pateicīga par to, ka tu nestāstīji tikai par to, ko jūs darat reģionu asamblējā, bet arī stāstīji par to, kas notiek Eiropā reģionu sadarbības jomā. Mm, ļoti labi, ka tu pieminēji, ka Eiropas reģioni jau tagad sniedz atbildi svarīgākajiem izaicinājumiem, ar kuriem Eiropa sastopas. Ir pieteikšies trīs deputāti, kas vēlas piedalīties debatēs. Tie, kas vēl vēlas pievienoties runātājiem, lūdzu sakiet to pēc iespējas ātrāk, lai es iekļaujos runātājs sarakstā. Vlasekungs ir pirmais runātājs. Paldies, es gribētu pateikties Klipa kungu par ievadrunu, kurām viņš stāstīja par savu asociāciju. Droši vien jūs zinat, ka mēs ļoti cieši sadarbojamies ar reģionu komiteju. Mūsu komiteja ir atbildīga Eiropas parlamentā par šo sadarbību. Man ir jautājums. Vai arī jūs sadarbojaties ar reģionu komiteju? Piemēram, vai sadarbojaties ar Eiropas municipalitāšu un reģionu padomi, ar Eiropas pašvaldību padomi, Eiropas padomē. Un otrs jautājums. Manuprāt, sadarbībā ļoti svarīgi ir tas, kādi ir attīstības motori lielajās pilsētās. Kā jūs sadarbojaties ar lielajām pilsētām? Paldies. Nākamais runātājs Tremopauls, lūdzu. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Ε, όντως ενδιαφέρονται αυτά. Paldies, priekšsēdētāji. Θέλω να κάνω μια ερώτηση. Paldies, ģenerālsekretārs teica eh, par, eh, tātad stāstīja mums par asamblējas darbu. Es vēlētos vēl pieskarties saturiskajām problēmām, proti iekšpolitiski un īpaši attiecībā uz Eiropas Savienību. Tagad ir diskusija, kur eh, daži runā par kohēzijas politikas nacionālo aspektu. Vai jūs par to diskutējāt? Paldies, Hilsmanas kundze, lūdzu. Darīja, es te govoru na, na bulgarski jezik. Благодаря ви. Sirsnīgs paldies, es runāšu bulgāru valodā. Gribētu palī, pateikties jums par šo interesanto ievadrunu. Тази комисия вече втори мандат. Тази информация е изключително полезна. И аз ще направя всичко възможно. Es strādāju šajā komitejā. и ще направя всичко възможно. Es tātad darbojos šajā komitejā, saka deputāte. Es ceru, ka tulkojums darbojas tagad no bulgāru valodas. Jūsu informācija bija ļoti interesanta. Es labprāt to nodotu saviem kolēģiem, reģionu pārstāvjiem Bulgārijā. Klipa kungs, jūs runājāt par dažādiem interesantiem pasākumiem un par pieeju, ko izmantojat. Говорихте, че работите по кохезионната политика. Tātad jūs pieminējāt arī kohēzijas politiku citas starpā. Teicāt, ka tā ir neatņemama jūsu darba sastāvdaļa. Mēs zinām, ka Eiropas Savienība pamatojas uz solidaritātes pamatiem. Es personiski gribētu zināt, vai jums ir paredzēti konkrēti pasākumi, kas ir vērsti uz jaunajām dalību valstīm. Mēs zinām, ka reģioni ir atšķirīgi un ir milzīgas atšķirības starp tiem. Daļa no vismazāk attīstītiem reģioniem atrodas manā valstī, Bulgārijā. Un tāpēc es gribētu zināt, vai ir kāda īpaša politika jauno dalību valstu reģioniem, lai tie varētu iesaistīties dažādos jūsu pasākumos. Arī es gribētu zināt, kas ir jūsu sadarbības partneri, vai tās ir pašvaldības, vai te, tās ir reģionālas organizācijas, un Vai jūs esat gatavi šo sadarbību izvērst arī ar jauno dalību valstu teritoriālām struktūrām? Paldies! Tagad aicināsim Klausu atbildēt uz šo pirmo jautājumu raundu. Thank you. Um, so Mr. Plasak. Paldies par jautājumiem. Plasaka kungam es varu atbildēt, ka mēs ne tikai sadarbojamies ar reģionu komiteju, bet uh, reģionu komiteja vispār neeksistētu, ja nebūtu Eiropas reģionu asamblējas. Tas bija mums pirmais lielais lobēšanas pasākums, ka mēs aicinām izveidot šādu komiteju. Un viņi ir mūsu pirmie un galvenie sadarbības partneri. Tas pats arī attiecas uz vietēju un reģionālo pašvaldību kongresu Eiropā. Tas, kā kongress šobrīd darbojas, ir arī pateicoties Eiropas reģionu asamblējai Jūs e, varat e, izlasīt dokumentos, ka šo kongresu radījām mēs un vēl dažas organizācijas. Tāpat laikā ir, div, ir liela atšķirība starp šīm te iestādēm un mūsu organizāciju. Mūsu asamblējas locekļi ir reģioni, visi reģioni, kas vēlas piedalīties. Viņi sūta uz dažādiem pasākumiem dažādos savus pārstāvjus politiķus, ierēģņus, un tādējādi informācija no mums nonāk visos Eiropas reģionos. Abas pārējās organizācijas, ko jūs minējāt šeit, ir padomdevēja organizācijas. Tajās darbojas pārstāvji no dažādām vietējām, reģionālām uh, departamentu struktūrām, no valstīm. Uh, Tādēļ es teicu pirmīt, ka Eiropas reģiona asamblēja nav vienvirziena iela, tas ir tīkls. Jūs uzdevāt jautājumu par sadarbību ar pilsētām. Pilsētas arī ir asamblējas dalībnieki. Šobrīd mēs strādājam vairāk ar tās augtajām Eiro pilsētām, kas ir lielo Eiropas pilsētu tīklus. Varbūt tādas situācijas, protams, kad mēs sadarbojamies arī ar mazām pilsētām. šī te kongresa sekretariāts sadarbojas ar mums ļoti cieši. Uh, mēs apmainamies ar viedokļiem un veidojam politiku kopīgi. Tremopulos kungam es varu atbildēt uz jautājumu par renacionalizāciju. Mēs, protams, esam pret to. Uzrakstījām atvērtu vēstuli Barozo kungam pirms pāris nedēļām. Tā bija vēstule, kas eh, ir kā atbild uz tā saukto neoficiālo dokumentu non-paper, kurš vai nu eksistē vai neeksistē, par to domas dalās kopā ar Eurocities mēs eh, nostājāmies vienotā pozīcijā, ka ieteiktais nav tas, ko mēs vēlamies. Lisabonas līgumā subsidaritāte laikam minēt vismaz 16 reižu. Un ir ļoti skaidri pateikts, ka vietējām un reģionālajām pašvaldībām ir daudz nopietnāka loma šobrīd, un nevaram mēs runāt par renacionalizāciju ja jūs izpētat mūsu uh, pētījumu par decentralizāciju un ekonomisko izaugsmi, tad ir skaidrs, ka mēs nevaram runāt par reģionālās politikas recentralizāciju. Lisabonas stratēģija savulaik teica, ka 2010. gadā Eiropas e, eh, tautsēmniecībai ir jābūt vislabākajai uz zināšanām balstītajai, viskonkurētspējīgākajai ekonomikai pasaulē. Cilvēki Briselē kaut ko tādu izdomāja un aizmirst aprunāties ar citiem iedzīvotājiem, un tāpēc arī šīs stratēģijas īstenošana ir ļoti problemātiska. Es zinu, ka daudzās valstīs, it īpaši Austrum Eiropas valstīs, ir centralizētāka pieeja nekā Rietumē Eiropas valstīs. Mēs asamblējā visu laiku uzstājam, ka reģioniem ir jādod lielāks pilnvars, var, lab, lai labāk var fondus pārvaldīt. Mūsu ģenerālsekretariāts atrodas Strāsbūrā. Elzas ir vienīgais reģions Francijā, kurš tiek centralizēti menedžēts no Eiropas Savienības viedokļa pārējā valsts daļa eh, tiek eh, vadīta savādāk no Parīzes, teiksim, no Francijas galvaspilsētas. Un eh, fondu apgabala Elzasā ir būtiski labāka nekā pārējos reģionos. Huzmenovs kundze uzdeva jautājumu par kohēzijas politiku. Pat mūsu statūtos ir teikts, ka mūsu uzdevums ir veidot solidāras attiecības starp reģioniem. Mēs neapšaubāmi atbalstām kohēzijas politiku, it īpaši vēlamies vērst to uz nabadzīgiem reģioniem Austrum Eiropā. Reģionu politikai jābūt politikai, kas piemērot visiem reģionām. Reizēm arī bagāties dalību valstīs ir problēma reģionu, un to problēmas ir jārisina. Uh, arī konkurēt spējas jautājums nedrīkst piemirst bet mēs pieprasām, lai kohēzijas politikas programmas tiktu izmantotas it īpaši nabadzīgu reģionu atbalstam, un tādu nav mazums Austrum Eiropā. Mūsu dalībnieki ir reģionālās pašvaldības, kas ir otrā līmeņa pašvaldības aiz valsts pārvaldes organizācijām, ir tie cilvēki, ar kuriem mēs sadarbojamies visvairāk. Vai sadarbojamies ar valsts valdību, tas ir atkarīgs no konkrētās situācijas. Paldies, Lambēr, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Man ir divi jautājumi. Klipakungs, jūs ļoti enerģētiski, entuziastiski runājāt par energo jautājumiem klimata pārmaiņām. No reģionālā fonda līdzekļiem laika posmam no 2000 līdz 2006 gadam ir kādi 2 vai 3 procenti, kas ir ieguldīti šajos programmās. Tagad nedaudz vairāk. Ko jūs par to domājat? Es gribētu pieminēt šeit Bakas ziņojumu. Ehm, tajā ir teikts, ka ir jāatgriežas pie sākotnējās politikas un jāpatur tikai svarīgākie projekti sākas debates par finanšu sektoralizēšanu, proti sadal, finansējumu sadalīšanu pa sektoriem, ka it kā vajagot lielākus līdzekļus konkrētiem mērķiem vienas politikas ietvaros. Es uzskatu, ka tam e, ir ļoti slikti ietekmi uz reģionālo fondu, piemēram, kur ir līdz šim izmantot integrētā pieeja. Kā jūs domājat, vai mēs varētu modernizēt mūsu finanšu instrumentus, lai reģioni labāk varētu izmantot šos līdzekļus? Ja varbūt mums būtu jāmaina integrētā pieeja. Mans otrs jautājums ir šāds. Es ļoti priecājos, ka mūsu komitejas vadību uzaicinājuši šeit. Eh, ja jūs esat šeit, vai, vai jūs varat sekot mūsu ziņojumu liktenim, vai jūs jau kādu dodat savu ieguldījumu šo ziņojumu tapšanā, un vai jūs zinat, no kurienes mēs ierodamies? Paldies, Pipekungs, lūdzu. Jā, dankušu. Uh, eh, an... Jā, paldies. Um, es šim jautājumam arī vēlējos uh, pieslēgties. Mēs ļoti daudz dzirdējām, ko dara Eiropas reģiona asamblēja, bet mēs jau šeit esam um, institūcijā, kur nodarbojas ar likumdošanu, kas attiecās uz Lisabonas līgumu, tad tas, um, šis process notiks vēl vairāk, un jautājums ir par reģionālo attīstību. Tātad mēs esam arī reģionu uh, interešu pārstāvji Eiropā, un mans jautājums būtu, uh, ko jūs būtībā no mums sagaidat īpaši, un īpaši no mūsu komisijas? komitejas, kā mēs varētu darboties nākošajos mēnešos, kāds, būs mūtu, kāds būtu mūsu darbības virziens. Tas būtu pirmais jautājums un otrais jautājums. Ja tagad eh, mēs redzam arī Baka ziņojumu, tad eh, kohēzijas politika un struktūrizācijas politika, eh, tā būs pakārtota vīdes jautājumiem, klimata jautājumiem, sociālajiem jautājumiem, es varbūt vienkāršot patreiz formulēju, kur eh, runa ir par ekonomisko konkurenci, kur ir inovācijas, kā jūs to skatītu? Jū, Mr. Oliniča. Paldies, Oliniča kungs, lūdzu. Paldies, Paldies, priekšsēdētāji. Kungs, man tāpat būtu arī daži jautājumi. Arī saistībā ar daudzām tēzēm, kuras jau runātājs teica, ar tām es arī piekrītu, bet kā arī iepriekšējie runātāji teica, es gribētu jautāt par konkrētām lietām. Jūs runājāt par to, ka mēs sagaidām, ka no reģiona būtu kompetentāki. Šo kompetenci es saprotu uh, um, tādā veidā, ka tas uh, būtu vēl vairāk nekā tas ir patreiz. Uh, kas ir konkrēti? Kādi uzdevumi? Un kādas uzdevums būtu jāpilda tieši reģioniem, uh, kurus tie vēlēties pārņemt no valsts? Un otrais jautājums - kāda ir jūsu attieksme pret politiku? Uh, kuru tiek, eh, kuru sāk praktizēt Eiropas Savienība, un tā ir saistīta ar makroreģioniem, piemēram, eksistē Baltijas jūras reģiona stratēģija, arī eh, jautājums Eiropas parlamenta priekšā, kādā veidā vajadzētu attīstīt šo makroreģionu politiku, un kāds, kāda būtu jūsu attieksme šajos jautājumos? Thank you. Paldies! Sākumā atbildēšu Pīpera kungam. Manuprāt, tas bija tas būtiskais. Jā, viņš teica, jūs tātad mums visu stāstat, bet ko jūs īsti gribat no mums? Un, manuprāt, tas patiešām ir būtiski. Mēs gribētu sastrādāties ar jums nākotnes kohēzijas politikas sakarā un gribētu uh, jums sniegt arī savu viedokli, kas detalizēti ir izdiskutēts ar mūsu biedriem. Tātad šī nākotnes Lisabonas 2020. gada stratēģija un arī par to, kā budžetam vajadzētu izskatīties nākotnē šis darba dokuments, jo mums tas patiešām bija šokējoši, jo lasot, lasot šo dokumentu, mūsu, mēs tur saskatījām idejas, par kurām mūsu prāti ir tiešām jācīnās. Uh, Un šajā kontekstā mēs arī gribētu sastrādāties ar jūsu komiteju. Un otrs jautājums par konkurētspēju. Mēs gribētu tiešām, lai tas tiktu saglabāts šis aspekts nākotnes reģionālajā politikā. Mēs nevaram runāt tikai par vidi. Un pilnībā vienkārši aizmirst par um, konkurētspēju. Atbildot jautājumu par enerģiju, šī neiztērētā nauda, jā, tieši to mēs atklājām arī savā aptaujā, ko izsūtījām biedriem. Tā ir tā problēma, ka reģioni nav iztērējuši iespējamos Eiropas Savienības uh, fondus finansējumu, kas būtu attiecināms uz enerģētikas politiku. Kādēļ? Nu, ne jau tādēļ, ka viņi nestrādātu pie šiem jautājumiem, jo esam redzējuši, ka viņi patiešām izrāda aktivitāti šajā jomā, bet tas vienkārši ir informācijas trūkums. Ja jums ir ļoti daudz programmu, uh, kuras pārskata ļu, un uh, menedžē ļoti daudz ģenerāldirektorātu, un jums jāsako daudzām dažādām vadlīnijām. Uh, ir ļoti grūti, lai reģionam būtu visaptveroša informācija par visu šo uh, ļoti plašo, par šīm plašajām subsīdiju iespējām, pat ja tas ir ļoti liels reģions un tieši tādēļ daudziem reģioniem bija problēmas izmantot visu finansējumu, kas būtu pieejams saistībā ar enerģētiku. Bet tas nenozīmē, ka viņi neveic investīcijas un nestrādā um, enerģētikas jomā. Interesanti ir tas, ka, protams, mēs redzam, um, ka reģiona reizēm ir spēcīgāki un mazāk spēcīgi. Piemēram, apvienotajā karalistē ir um, tādi apgabali, kas nav tik spē, it kā vareni, bet viņi veic uh, savus iepirkumus, viņi apmāca cilvēkus, viņi veic ēku siltināšanu, viņi vēlas radīt cil, sabiedrībā izpratni, kas ir enerģētika, kādā veidā uh, var strādāt un dzīvot, uh, taupot enerģiju, lai arī viņiem pašiem nav pieejamais finansējums. Un no otras puses, ja mēs aplūkam tādu reģionu kā Valencija, uh, tad uh, jau tagad tur ir panākts viens miljards eiro investīciju um, en vēja ģeneratoru parkos, un viņi šobrīd vēl nezina, kur to izvietot Valencijā, bet uh, viņi patiešām izmantē, izmanto finansējumu, viņi um, subsidē uh, gan uh, dažādus projektus, gan arī piedāvā subsīdijas sabiedrībai veikt šos projektus. Tātad ir tādi reģioni, kuriem ir pieejam, fin, pieejams finansējums uh, vieglāk, un otri, kas vienkārši cenšas strādāt un kaut ko darīt, un tas uh, patiešām rada lielas atšķirības. Un arī tika um, šajā darba dokumentā pieminēti uh, makroekonomika, un manuprāt, būtu pilnīgi nepareizi ņemt lielas naudas summas no Eiropas Savienības un sadalīt nedaudz tur, nedaudz šeit, bet mums galu galā ir jātiec uz rezultātiem, un ja mēs gribam panākt rezultātus, tad mums jāskatās, kā tie tiek panākti. Nav pietiekami vienkārši vadīt uzņēmumu, kas uh, saka, ka mēs gribam iztērēt 50 miljonus eiro, um, iegūt 50 miljonus eiro pārdodot mašīnas, bet ja jums nav cilvēki, kas pārdod mašīnas, tad tas nedarbojas, tādēļ nepieciešami cilvēki reģionālā līmenī, kas strādā. Es, protams, nesaku, ka šie politiķi ir vienīgie, kas spēj kaut ko ietekmēt, ir jāskatās uz visām iesaistītajām pusēm. Bet mēs nevaram vienkārši ieguldīt naudu un teikt, ka viss pats no sevis atrisināsies. Es patiešām tam neticu. Manuprāt, ir jādomā par cilvēkiem, kas patiesībā īsteno šo politiku, citādi nekādus rezultātus nav iespējams sasniegt par izmaiņām integrētā pieejā, nē, mēs tā neuzskatām, un tik uzdodots jautājums, vai jūs zinat ko mēs darām, tad jāsaka atbilde ir jā, mēs zinām, ko jūs darām, darāt, mēs tam tiešām sekojam. Un vēl tika uzdots viens jautājums uh, par papildus pilnvarām reģioniem. Tas ir ļoti jutīgs jautājums, jo arī mēs patiešām ticam dažādībai, um, subsidaritātei un tam līdzīgiem principiem, bet mēs nesakam saviem biedriem, jā, jums būtu savs reģions jāorganizē sekojošā veidā. Ja mēs aplūkojam pētījumus ne tikai no mūsu puses, bet arī ekonomiskās sadarbības um, attīstības organizācijas, tad visos šajos pētījumos ir uh, teikt, sniegtas vadlīnijas, kādā veidā īstenot reģionālo politiku, un tad tiek noskaidrots, kur, kurās jomās reģioniem būtu jābūt kompetencijai. Un mūsuprāt, tas ir ļoti plašs jautājumu loks uh, Eiropas reģiona asamblējas attīst, um, attieksme pret makro reģioniem. Nu, ir notikušas garas diskusijas, bet mēs mēģinām, uh, lai tiktu uh, ievēlēti um, no pilsoņu puses aktīvi atbildīgi politiķi, kas vēlas ieviest izmaiņas ikdienā. Bet uh, mēs radīsim makro reģionus, kur ir tādi um, anonīmas iestādes vai konferences, kas notiek, lai pieņemtu lēmumus. Uh, Piemēram, tas, kas notiek Baltijas jūras kontekstā, idejas, ka tas viss šķiet ļoti jauki, jo tiek teikts, nu, mēs diskutējām arī ar reģioniem, bet mūsu biroja sanāksmē pirms vairākām nedēļām mēs diskutējām ar politiķiem, kas nekad nebija neko par to dzirdējuši. Tādēļ es neuzskatu, ka tās var saukt par konsultācijām ar reģionāliem partneriem. Šeit ir šeit lēmums tiek izņemts no ievēlēto politiķu rokām, novests kādās iestādēs un um, iestādēs tiek pieņemt lēmumi, bet ja jūs kā pilsonis nezināt, kas īsti ir atbildīgs par lēmumiem, tad, nu, jūs varat tikai izrādīt sašutumu, jo beig beigās jūs, jums nav pilnīgi nekādas ietekmes par šo lēmumu pieņemšanu. Bet, ja tas notiek vietējā pašvaldībā, ja jūs dzīvojat savā pilsētā, ielas netiek tīrītas, tad jūs zinat, kam var pazvanīt, bet, lai viss, nu, viss, viss darbotos, bet, ja jūs to nezinat, tad, nu, beig beigās neviens jums arī nevar palīdzēt. Jūs nezināt, kas ir atbildīgi par šiem jautājumiem. Un tādēļ makro reģioni, mūsuprāt, ir problemātiska lieta. Un mūsuprāt, svarīgi ir arī stratēģija izdomāt procesu līdz galam. Tagad mums ir Eiropas Savienība, kurā ir 27 dalību valsts. Vai mēs gribam, lai Eiropas Savienībā būtu aptuveni 10 makroreģioni, tā teikt, nākotnē, vai tas ir tas mērķis, uz ko mēs tiecamies? Patiesībā makroreģioni uh, Uh, man šajā kontekstā nepatīk, te mēs runājam par makro valstīm, jo te mēs runājam par valdību pārstāvju sadarbību. Mums, piemēram, tā tad būs uh, Baltijas jūra, Vidusjūra, Melnā jūra, Donavas reģions. E, tas ir tas, ko, uz ko mēs ejam. Tad mēs vienkārši izveidosim politiku katram no šiem makro reģioniem. Paldies! Mikēla Toirer, lūdzu jums vārds. Paldies, priekšsēdētājs kundze. E, man būtu jautājums ģenerālsekretāram Klipam. Mēs arī Eiropas līmenī e, izveidojām tiesisku institūciju e, par teritoriālo sadarbību Eh, un eh, tam bija jādarbojas kopīgi un vienoti, un līdz ar to man būtu jautājums, kā tas eh, tiek lūkots no jūsu asamblējas viedokļa, vai pie jums ir arī diskusija par pārobežu sadarbību, tur, kur ir Eiropas Savienības ārējā robeža. Tas ir sarežģīts jautājums, jo šeit stājas spēkā arī dažādi citi valstiskie regulējumi. Paldies! Bradburn. Paldies, Bradbērn kungam lūdzu vārds. Uh, thank you, Madam Chairman. Uh... Paldies, priekšsēdētāji. Man ir jautājums, pirms es izsaku savu komentāru par to, ko teica runātājs. Viņš teica, ka tā tad Eiropas reģionu asamblēja strādā ar šo otro, otrā līmeņa pašvaldībām. Jāsaka, mums nav reģionālas pašvaldības uh, apvienotajā karalistē, tādēļ kā mums tas darbotos. Uh, vai um, jūs attiecībā uz saviem biedriem atzīstat um, vietējās pašvaldības kā biedrus? Nu, tas bija mans jautājums, un man ir arī komentārs. Man ir liels prieks, ka jūs atbildējāt uz iepriekšējo jautājumu, un jūs teicāt, ka negribat um, vājināt pil, uh, pilnvaras, kas tiek uh, sniegts reģioniem, jo apvienotajā karalistē patiesībā reģio, no re, reģionus grib izņemt, tā teikt, no apgrozības, ka grib mainīt šo sistēmu un uh, varu piešķirt vietējām pašvaldībām. Tādēļ man liels prieks, ka jūs uh, nevēlējāties um, šo pāreju no reģionāla uz centralizētu sistēmu. Un man ir vēl viens pavisam īsts komentārs. Šis jautājums saistībā ar reģionālo politiku Eiropas Savienības līmenī un finansējuma jautājums. Arī jūs norādījāt, ka um, tiek veikti eksperimentā teikt, vai ir pilota projekts Strasbūras reģionā, kur pats reģions tērē finansējumu, ko tas iegūst no Eiropas Savienības. Man es patiešām būtu ieinteresēts uzzināt, kā tas darbojas vai kā tas var darboties kā koncepts. Um, pašvaldību līmenī, jo arī apvienotajā karalistē ir aģentūras, kas strādā ar reģionālo finansējumu un patiesībā pilnīgi um, rada pilnīgu haosu šajā lietā. Viņiem bieži vien ir problēmas ar projektu administrēšanu, tādēļ es tiešām ar prieku iegūtu informāciju no jums vai kādu priekšlikumu, kas būtu tas veids, kā rīkoties. Jo es patiešām um, nezinu, vai notiks renacionalizācija vai nenotiks, bet es zinu, ka tiks piešķirts finansējums, tādēļ es gribētu uzzināt no jums, kā jūsuprāt um, darboto šāds finansējuma piešķiršana ļoti zemā līmenī, pašvaldību līmenī, nevis reģionālā līmenī. Paldies, priekšsēdētājs, uzdošu divus īsus jautājumus ģenerālsekretāra kungam kas šeit pārstāv Eiropas reģionu asamblēju. Pirmais jautājums ir par to darbu, ko jūs darāt ar pārvaldību. Tas ir jautājums, kas mūs ļoti interesē. Ko jūs darat pārvaldības jautājumu jomā, un arī kādas attiecības jums ir ar pilsonisko sabiedrību? Kā jūs sazināties ar pilsoņiem? Paldies! Okay, thank you. Um, The... Paldies! Par ETTC runājot. Tātad runājot par uh, sadarbību. Tā, tā ir sistēma, ko mēs virzām uz priekšu jau no paša procesa sākuma, un arī parlamentā notika noklausīšanās par šo jautājumu. Jāsaka, ka mēs to patiešām atbalstām. Jāsaka, ka realitātē šis process aizņem diezgan ilgu laiku, un, piemēram, Pireneju apgabalā tiek ieviest šī sistēma, ņemot vērā konkrētās geogrāfiskās um, īpatnības, un to pašu varētu attiecināt arī uz citiem Eiropas reģioniem. Nu, mēs esam par to. Mēs, ne, vai to vajadzētu attīstīt arī eiro rajonu, eiro distriktu um, kontekstā to mēs īsti vēl nezinām. Mūsuprāt, vajadzētu palūkoties, vai būsim sasnieguši kādus rezultātus patiesībā. Un runāt par Eiropas Savienības ārējām robežām, tad šeit es tikai vēlētos pārliecināt, ka jūs zināt, ka šīs regulas ietvaros ir uh, punkts, ka valstis ārpus Eiropas Savienības var pievienoties, uh, lai arī viņu reģioni varētu piedalīties. Mēs gribējām tikai norādīt, ka um, dalība šajā organizācijā ir pieejama arī biedriem ārpus Eiropas Savienības. Situācija saistībā ar apvienoto karalisti ir visai sarežģīta diskusija, uh, varbūt mums detalizēti to nevajadzētu skatīt, jo es domāju, patiešām jums ir taisnība. Jums ir um, Skotu parlaments un arī Velsas grāfiste. Un, um, un ņemot vērā šo dažādo situāciju, um, šo dažādo iedalījumu, es gribētu zināt, lai jūs mums paskaidrot, kas varbūt ir apvienotā karaliste, kā to varētu iegrupēt, kādā sistēmā to varētu ielikt. Un es īsti nesaprotu, ko jūs teicāt par reģioniem. Mēs atbalstām to, ka reģioniem tiek piešķirts papildu pilnvaras, bet mūsuprāt reģionālā, reģionālās pašvaldības ir šis otrais pārvaldības līmenis. Es zinu, ka apvienotajā karalistē sistu, sistēma atšķirās, jums ir šīs reģionālās uh, iestādes, ko mēs negribam patiesībā, jo tās ir iestādes, ko vada birokrāti un beig beigās neviens īsti nezin, kas par ko ir atbildīgs. Tas vienmēr ir labs veids, kā rast uh, iemesls, kādēļ kaut kas nav izdarīts. Un par finansējumu uh, es jums sniedzu piemēru par Elzasu Francijā, un tas ir vienīgais piemērs Francijā, bet ļoti daudzās vietās jauno finansējumu apgūst reģioni. Bieži vien um, situācija ir ļoti pozitīvi vērtējama, reizēm rodas problēmas, bet valstīs, kurās šo finansējumu pārvalda valdība, centrāl, centralizēta valdība arī rodas tādas pašas problēmas. Tādēļ es domāju, ka labāk būtu sadalīt šo finansējumu, teiksim, desmit reģioniem un divos gadījumos rodas problēmas, nekā desmit valdības pārvalda finansējumu un tad divos gadījumos ir problēmas, jo tas tad attiecas uz daudz uh, lielāku apjomu cilvēku un arī sekas ir daudz smagākas. Protams, ka dzīvē ik viens pieļauj kļūdas. Jautājums par pārvaldību, ko mēs izskatījām. Tātad mūsu ģenerālajā asamblējā mēs izveidojam darba dokumentu par pārvaldību. Es ceru, ka tas arī atbild uz jautājumu. Mēs gribētu, lai notiek šāda sadarbība starp Eiropas uh, Savienības institūcijām, valstu valdībām, kā arī um, iestādēm reģionālā līmenī. Un runājot par pilsonisko savienību, tas patiešām labs jautājums. Manuprāt, tas, kas notiek reģio, reģio, Eiropas reģionu līmenī, kad es aplūkoju, kā darbojas uh, reģionu politiķi, tad um, mums um, šeit nav politisko grupu, tādēļ ir iespējams ļoti atklāts diskusijas starp politiķiem, un bieži vien var redzēt, ka vienā valstī politiķi no vienas partijas, um, viņu viedoklis atšķiras no partijas um, politiķiem citā valstī. Un tas, kas pie mums notiek pilsoniskajā sabiedrībā, ir ļoti svarīgi. Mums ir šī ideja par konkrētu koncepciju, kā labāk sadarboties ar, um, ar ekonomikas un sociālo lietu komiteju. Nu, mēs uh, gribam sadarboties gan tādās jomās kā enerģētika, um, un uh, citās svarīgās jomās, un bieži vien tiek uzaicināti arī pārstāvi no pilsoniskās sabiedrības, jo viņi ir ieinteresēti šajā procesā, viņi grib zināt, kas tieši notiek. Ir patiešām lieliski piemēri attiecībā uz risinājumiem um, saistībā ar dažādiem reģionālās politikas jautājumiem, kur pilsoniskā savieni, sabiedrība uh, patiešām ir lieliski iesaistījusies. Un arī pilsoņu fórumi tiek organizēti reģionos, tie ir uh, gan uh, um, pilsoņiem, tātad gan arī pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem paredzēti. Paldies, kolēģi! Paldies, ir vēl seši runātāji pieteikušies vēlas uzdot jautājumu, un mēs jau esam nedaudz ievilkuši šīs debatas, ja jums nekas nav pretī tad mēģināsim pārējos darba kārtības punktus nedaudz saspiest un konspektīvāk izskatīt šodien un rīt, un ļausim šiem sešiem deputātiem izteikties, ja jums nav nekas pretī. Taču es gribētu visiem runātājiem lūgt izteikties pēc iespējas īsāk, un mūsu viesim arī gribētu aicināt, gribētu dot padomu izteikties pēc iespējas īsāk. Gostinā Rūkungs, nākamais runātājs. Paldies, Hubners kundze. Pirmkārt, es ļoti priecājos, par to, kāda ir jūsu nostāja pret darba dokumentu, kur izplatīja Eiropas komisija. Man ir jautājumi. Pirmkārt, kāda ir jūsu nostāja pret Eiropas Savienības kohezijas politikas nākotni? Vismaz pamatlīnijās. Un tālāk nākamais jautājums, vai jūs esat gatavs sadarboties ar darba grupu par kohēzijas eh, politikas nākotni? Šī darba grupa drīz vien tiks izveidot mūsu komitejā. Nākamais jautājums. Kādai ietekmei Of... Kādai ietekmei šim uh, kohēzijas politikai vajadzētu būt uz budžetu, jo šobrīd mums ir gan ekonomikas krīze, gan arī mums ir jāizskata tālāk finanšu ietvars, finanšu schēma nākamajam laika posmam. Un nobeigumā es gribētu izteikt savu vēlmi arī stiprināt reģionālo dimensiju, jo, manuprāt, reģionālā dimensija ir vienīgā, kas var nodrošināt koordināciju starp reģioniem un reģionālu iekšienē. Bez reģionālās dimensijas mēs nevaram neko sasniegt. Paldies, Obermajer kungs, pēc tam Godmeņ kungs. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Jūs lūdzāt, lai es iztei, izsakos īsi, protams, kā austrietis, es drīkstētu pajautāt ģenerāla sekretāram, vai jau ir notikušas sarunas ar Hāna kungu, tātad nākotnes komisāru. Ja jā, tad mani interesētu to saturs un proti, e, kas tiek sagaidīts no jaunā komisāra no jūsu puses. Paldies! Godmaņkungs, lūdzu. Thank you. Paldies, priekšsādātāji. Es uzdošu vienu sāpīgu jautājumu. Ja mēs paskatāmies uz finanšu līdzekļiem, tad Eiropas teritorijā sadarbībā ir paredzēts tikai 2% no visa kohēzijas, visas kohēzijas nodaļas vien. Vai jūs saprotat, ko es saku? 7,7 miljārdi laika posmam no 2007. līdz 2013. gadam. Ja mēs paskatāmies uz iepriekšējo finanšu perspektīvu, tad mēs redzam, ka teritoriālās sadarbības projekti, kuros iesaistījās ļoti daudzas valstis, nav apguvuši līdzekļus par 95%. Līdzekļu apguvi ir aptuveni 91%. Tātad vismaz par 4% mazāk nekā vajadzētu būt. Tas ir labāk nekā dažās citās jomās, taču tomēr tie ir 90 tie nav 95%. Šobrīd mums nav informācijas par jauno finanšu perspektīvu, taču es esmu dzirdējis, ka teritoriālajos projektos menedžmenta uzraudzības sistēmās 25 no nepieņemtajiem projektiem ir teritoriālajās sadarbības projekti. Mans jautājums ir tāds, kā mēs varētu sadarboties jūs un mēs, lai uzlabotu līdzekļu apguvi? Tie ir tikai 2% no kohēzijas līdzekļu naudas, bet tas ir ļoti delikāts, delikā, delikā, delikāts sektors un šķiet, ka daudzas valstis tomēr nespēja ieviest šīs programmas sociālajā un kohēzijas jomā. Vai jūs arī skatāties uz šo problēmu līdzīgi? Paldies! Eh, Klipkungs, jums ir tikai 5 minūtes laika, lai atbildētu šiem trim jautājumiem. Pār kohēzijas politikas nākotni eh, jūs uzdevāt eh, jautājumu mums. Šeit ir darba dokuments, kurš izklāsta mūsu pozīciju. Es nelasīšu tagad par institucionālo ietvaru bet to jūs varat izlasīt. To mēs pieņemam ģenerālajā asamblējā pagājušo nedēļu. Eh, un šī pieeja vēl joprojām tiek izstrādāta. Protams, ka mēs vēlamies sadarboties pēc iespējas ciešāk. Budžeta ierobežojumi, jā, protams, ka tādi ir. Bet es domāju, ka viens veids, kā izkļūt no ekonomiskās krīzes, ir dot reģioniem pašiem iespēju veidot savu reģionālo politiku. ja mēs reģionam to neļausim, tad kurš uzņemsies iniciatīvu? No kurienes sāksies inovācija un attīstība? Pētījumi par ekonomisko krīzi liecina, ka tie uzņēmumi, kas ir bijuši ļoti novatoriski, kas ir ieviesuši izmaiņas, kas ir atbildējuši uz konkurences izaicinājumiem, ir daudz labāk pārdzīvojuši ekonomisko krīzi nekā veci iesikstējuši konservatīvu uzņēmumu. Par jauno komisāru Manuprāt, piekdien preses konferencē ģenerālajā asamblējā es gandrīz vai nokritu no krēsla, jo jaunais komisārs reģionu politikai tiešām ir cilvēks ar pieredzi darbā reģionos. Es ļoti priecājos par to. Biju jau nobažījies, ka būs kāds cits cilvēks, mūsu Austrijas kolēģi jau organizē tikšanos ar šo jauno komisāru kandidātu. Jūs uzdevāt jautājumu, ko mēs no viņa sagaidām. Mēs sagaidām ļoti daudz, varbūt vairāk nekā viņš spēs izpildīt. Mēs vēlamies, lai turpinātos tā politika, ko uzsāka Danuta Hubner komisāra samatā, kas lielisku darbu veica, viņa tiešām aizstāvēja reģionus. Un tieši to mēs sagaidām arī no jaunā komisāra. Par teritoriālo sadarbību un reģionu sadarbību taisnība Tam paredzēti ļoti mazi budžeta līdzekļi. Es domāju, ka nākotnē vajadzētu lielākus līdzekļus, bet varbūt mums vajadzētu arī citu pieeju. Eiropā mēs vienmēr runājam par diversitāti, daudzveidību, par mūsu kultūras dažādību, un ka tas ir ļoti labs plus, mums arī liels ieguldījums nākotnē. Uh, bet mums ir problēma savest šos cilvēkus kopā un nodrošināt sadarbību. Teritoriālā sadarbība ir lielisks instruments, kas varētu mums palīdzēt šādu sadarbību veidot. Bet rodas jautājums, vai pietiek ar pieredzes apmaiņu vien. Varbūt vajadzētu darīt kaut ko vairāk, varbūt vajadzētu tādus projektus, kur dažādu valstu reģionu mēģina atrisināt kaut kādu problēmu. Tam paredzētais finansējums ir ierobežots. Es domāju, ka nākotnē šo situāciju vajadzētu mainīt. Uh, Es redzu, kādas ir diskusijas. Politiķi tieks no dažādām politiskām partijām, viņi ir labi sagatavoti par šiem jautājumiem. Viņi šīs politikas ir izstrādājuši mājās, viņi sanāk kopā un viņi sastie, satiek kolēģis no citām valstīm. Tur cits viedoklis, un tad viņi sāk raukt pieru un prasa, kā, kāpēc te ir citas. Uh, citu priekšlikumu. Viņi nevar saprast, kāpēc rodas citi priekšlikumi. Un tad beigās viņi atskārst, ka nākot no dažādām valstīm cilvēki lieto dažādus argumentus, vēl kā ārā citus skaitļus, viņiem ir vispār cita dzīves realitāte. Sanākot kopā šādā diskusijā, pēkšņi cilvēks saņem milzīgi daudz informācijas, ir jāņem vērā ļoti daudz aspekti. Es domāju, ka šāds formāts ir potenciāli iespējams arī nākotnē teritoriālajā sadarbībai. Man ir jākritizē mūsu pašu asamblē. Jāsaka, ka Interreg ir darbojies jau ilgu laiku. Mums ir gan mājaslāpa reģiona sadarbībai gan arī informācija dažādā citādā veidā, taču tā netiek daudz izmantot. Tā tad ir jāuzlabo komunikācijas stratēģija, un pie tā mēs strādāsim. Paldies! Luhan kungs, lūdzu, pēdējie trīs runātāji uzdos jautājumu. Luhan kungs, pirmais no tiem. Es labprāt uzstādu dotu jautājumu par bruto sociālu produktu samazināšanos. Mēs zinām, ka E, tas samazinās praktiski visās valstīs, un līdz ar to samazināsies arī ES budžets. E, un komisija runā šajā laikā tomēr par citām prioritātēm, par e, vīdes aizsardzību, par lauksainīcību, un es tomēr vēlētos zināt, šis reģionālās attīstības aspekts, cik lielā mērā tas tiks ietekmēts un ko jūs kā uh, komiteja darīsiet, lai reģionālā attīstība, lai nauda, um, tātad š, tas būtu uh, Eiropas uh, attīstības mm, uh, instruments, lai tas arī tiešām notiktu. Paldies! Nākamā runātāja lūdzu. Paldies! Šobrīd darbos jaunas programmas, kurās ir ņemta vērā reģionālā atšķirība. Šīs programmas tiek veidotas īpaši konkrētam reģionam. Viena no šādām programmām ir programma Austrum Eiropai, kas ir viens no nabadzīgākajiem Eiropas reģioniem. Es negribu šeit debatēt par eh, reģionu politikas nākotni, tad varbūt būs debatas par to, ko darīt ar šādiem instrumentiem. Uh, Es šobrīd gribētu vienkārši dzirdēt jūsu domas par šīs programmas efektivitāti vai šāda tipa programma efektivitāti. Tā konkrētā programma, kurā man ir pieredze, ir Austrum Polijas programma, kurā piedalās vairāk Polijas reģionu. Vai jūs runājat par Austrum partnerattiecībām? Nē, es runāju par reģionālo programmu Austrum Polijai. kas ir izveidota tikai konkrēti šim reģionam. Es vienkārši ziņkārs vadīta, gribu zina, uzdot jums šo jautājumu, vai jūs zināt, cik efektīvi tā darbojas. Tam nav nekāda sakara ar austrumu partneroties. Ukalčīnskas kundze, lūdzu. Sirsnīgi pateicos, jūs runājāt par Eh, pilsoņu sabiedrību, par decentralizāciju, par uh, vislabāko ES līdzekļu izmantošanu, to efektīvu izmantošanu. Uh, lai izmantotu līdzekļus, uh, tad uh, ir nepieciešama radīt pieejamību, Un uh, tas ir saistīts ar ļoti sarežģītām procedūrām, ar lielu birokrātisko slogu, un līdz ar to man būtu jautājums, uh, kādas, kāda pasākuma tiek veikti, lai mazinātu šo birokratizāciju, lai pieteiktos ES līdzekļiem, jo kā, es kā praktiķe man tiešām ļoti bieži bija um, sakars ar. Uh, patiesi nepielietojamiem eh, dokumentiem, instrumentiem. Un man būtu arī otrs jautājums - ekoloģija eh, un atsevišķie reģioni, tie, tie, eh, tie, tiem vajadzētu būt ļoti svarīgiem attiecīgajās teritorijās, kuru pašvaldība eh, atrodas šajā pārvaldībā. Uh, un uh, šīs teritorijas, kuras ir iesaistītas Natūra 2000 programmā, un šīs pašvaldības nevar pieteikties uz līdzekļiem, uh, lai veiktu ekoloģiskus pasākums, jo, piemēram, tie nav standarta lieluma, ka tur ir liels iedzīvotāju blīvums vai arī ir liels ienākumu līmenis uz atsevišķiem iedzīvotājiem. Un tādēļ es vēlējos pajautāt, vai jums ir saikna ar šiem jautājumiem? jautājumiem. Paldies! Paldies par jautājumiem. Tagad uzklausīsim Klipkunga atbildes. Jā, ar IKP ir problēmas. Es neesmu pārliecināts, vai tas ir samazinājies pilnīgi visur Eiropā, bet katrā ziņā rodas lielāks spiediens uz budžetu. Dalību valstis mums teiks, ka viņiem ir mazāk pieejamās naudas. Uh, Pirmīt jūs runājāt tā sauk, par tā saukto darba dokumentu, kas nāk it kā no ekspertiem, kas strādā Barozo kunga labā. Jums jāsaprot, ka ir aug, tā ir augsta līmeņa darba grupa, kurā piedalās augsta līmeņa ierēģi. Varbūt jūs runāsiet vēlāk par šo jautājumu Dažās valstīs ir ļoti liels spiediens uz to, ka ir nepieciešams samazināt Eiropas Savienības budžetu un visas politikas jārenacionalizē. Tā ir grupa, kas pie šī jautājuma strādā daudz gadus. Arī manā valstī pēdējo reizi tas bija apvienotās karalists prezidentūras laikā. Beidzot, Angela Merkel darīja tam galu. Savādāk šīs diskusijas vēl vilktos. Es domāju, ka tie ir tie paši ierēģi, kas atkal izdara spiedienu uz budžeta samazināšanu un renacionalizāciju. Es domāju, ka tas ir vislielākais drauds, kas mums šobrīd pastāv reģionālajai politikai Eiropā. Tie ir cilvēki no Eiropas neto maksātāju valstīm. Jā, starp citu ir arī debats par citām prioritātēm, taču mēs uzskatām, Piemēram, minēšu piemēru enerģētikā. Ja energopolitikas decentralizēta un valstīm būs dažādas pieejas, tad tas gal galā radītu reģionālo uh, darba vietu pieaugumu un izaugsmu un novatorismu. Tas ir kaut kas tāds, kas mums palīdzēs izkļūt no ekonomiskās krīzes. Kā gan citādi mēs to varēsim izdarīt? Mums ir jānodrošina ekonomiskā izaugsma, un ekonomisko izaugsmu nodrošina MVU. Tie savukārt tiek radīti reģionos. Tie ir mazi, novatoriski uzņēmumi, daži cilvēki sanāk kopā, pieaicina zinātniekus, ir universitāšu zinātnieku kopas, nevis tur, kur valdība kaut ko ieplāno, bet tur, kur gudri cilvēki sanāk kopā un kaut ko izveido, tur sāks ekonomiskā izaugsme pēc tam papildus šim uzņēmumam rodas arī apkalpojušie uzņēmumi, un šis klasters veidojas bez valdības iesaistas. Es domāju, ka tas ir ļoti labs tāds ekonomiskās attīstības zinājspēks. Enerģētika ir joma, kur, lab, kur to labi var izveidot. Es nedomāju, ka tā ir pretrunā ar vidas interesēm. Spiediens nav nekas jauns. Ir arī citas Eiropas Savienības politikas, kas izjūt spiedienu varbūt mums jāpaskatās tālāk par reģionu politikas kontekstu. Arī citur līdzīgas problēmas. Tik uzdots jautājums par Austrum Eiropu. Vai specifiskā politika Polijas austrumu reģioniem ir efektīva? Es nezinu. Esmu redzējis, ka pastāv šādi projekti. Zinu, par ko jūs šeit runājat, bet es domāju, efektivitāte ir atkarīga no tā, vai ir iesaistīti reģionālie politiķi. Mēs uzskatām, ka fondu pārvaldībā ir jāiesaist reģionālajie politiķi pēc iespējas vairāk. Cik es zinu, Polijā šobrīd notiek debats par to, vai vairāk dot kompetenču reģioniem. Es domāju, ka tas ir ļoti, tā ir ļoti laba doma. Došu piemēru no citas valsts. Nesen biju Serbijā, kas ir ļoti centralizēta valsts. Tajā ir tikai viena autum, autonoma province, Vojvodina, Serbijas ziemeļos. Vispārējā valsts ir ārkārtīgi centralizēta. Visi lēmumi tiek pieņemti Belgradā. Mūs uzaicināja Austrum Serbijas pašvaldību vadītāji Viņi teica, mēs, dažādi politisko pārstāvi, partiju pārstāvi, eh, pašvaldību vadītāji, vēlamies izveidot reģionālās attīstības aģentūru. Starp citu, to atbalsta arī Eiropas Savienības pārstāvniecība Belgradā. Šie pašvaldību vadītāji teica, ja mēs paši neizlemsim savu likteni, tad mēs varam gaidīt līdz, līdz pastardienai. Neviens Serbijā neradīs nekādas izmaiņas. Tieši mums pašvaldībām ir jārada šī te ekonomiskā sadarbība, lai nodrošinātu izaugsmi. Un es viņiem jautāju, vai Austrum Eiropā ir kaut kas kopīgs, un viņi smējās un teica, jā, mēs visi esam neattīstīti, tā ir vienīgā mūsu kopīgā iezīme. Bet mē, šie politiķi bija nolēmuši, ka viņi nevēlas tā turpināt un tādēļ uzsāk iniciatīvas. Un, protams, ka šajā gadījumā šī politika, acīm redzot, būs efektīva. Tālāk par fondu pieejamību. Šeit īsts komentārs ir izveidot Eiropas komisijā augsta līmeņa grupa par administratīvo slogu. Barozo kungs ar iepriekšējo Eiropas reģionu asamblejas prezidentu radīja šo te augstā līmeņa darba grupu. Šobrīd šķiet, ka grupa jau nonāk pie kādiem rezultātiem savā darbībā. Otrakārt, mūsu pašu organizācijā, ģenerāla asamblējā, mēs tikko kā pieņemam lēmumu radīt darba grupu, kas, kas izpētīs dažādos finansēšanas mehānismus uh, Un tad mēs atgriezīsimies pie jums, kad šis darbs būs pabeigts. Jūs laikam esat mūsu vienīgais sabiedrotais šajā jautājumā. Jūs un mēs uzskatām, ka finansējums, ko vada dažādie ģenerāldirektorāti un kas nāk no dažādām programmām, būtu jāpadara pēc iespējas pieejamāks reģioniem. Ir reģioni, kas ir Eiropas Savienības reģioni, ir Austrum partnerattiecības reģioni, ir ir pirmsiestājas reģioni, dažādas kategorijas. Katrs no tiem e, saņem līdzekļus no dažādām programmām un saskars ar atšķirīgām administrācijām, bet mēs vēlamies, lai viņi strādā kopā. Šobrīd administrācijā ir īsts murgs un juceklis. Mēs nāksim klājā ar priekšlikumiem, kā sakārtot šo sistēmu. Noteikti uzdosim jums jautājumus arī. Lielas paldies Klipa kungam. Es domāju, visu kolēģu vārdā mēs varam pateikties Eiropas reģiona asamblējas ģenerāla sekretāram par šo vērtīgo viedokļu apmaiņu. Kolēģi, jūsu vārdā es gribētu arī teikt, ka mēs gribam ar jums cieši sadarboties visu to projektu sakrā, kurus jūs pieminējāt. Mēs aicināsim mūsu sekretariātu arī uzlabot jūsu rīcībā esošās informācijas izplatību šeit Eiropas parlamentā. Būtu ļoti noderīgi lasīt jūsu dokumentus. Ja kāds vēlas sazināties ar Klipa kungu, lūdzu to darāt. Jā, lūdzu, sazinieties ar mani, ar citiem kolēģiem. Jūs varat atrast mūsu mājaslapu. Mājaslapas adrese ir era.eu. Kad jūs atversiet šo mājaslapu, tad labajā pusē redzēsiet dažādus kontaktus, cil kontaktus cilvēku vārdus, telefonu numurus, rakstiet man ēpastus un zvaniet pa telefonu. Dariet visu, ko vēlaties. Lielas paldies! Paldies, Klipa kungs! Mēs esam nedaudz iekavējušies, tādēļ es nekavēšos ar dažādiem pieklājības vārdiem, pāriem pie piektā darba kārtības punkta. Es ceru, ka Kirilov kungs ir ieradies, jā, viņš ir šeit. Gribētu tikai atgādināt, ka šobrīd mums ir jārunā par problēmu, kas saistās ar Lisabonas līgumu stāšanos spēkā 1. decembrī. Ir regulas, kas vēl nav spēkā, un līdz ar to mums ir sarežģīta situācija. Eh, Lambērs tikko kā pieminēja jau vienu piemēru, un tagad Kirilo kungs runās par vēl citu jautājumu. Es ar prieku uzklausīšu arī Eiropas komisijas viedokli par to, kā viņi redz izēno situāciju. Paldies, priekšsēdētāji. Jāsaka, tiešām laiks jau ir krietni aizskrējis uz priekšu, tādēļ izteikšos pavisam īsi, bet gribētu dot man iespēju uh, uzklausīt arī kolēģu viedokli, ne tikai komisijas viedokli, jo, kā jau jūs minējāt, tad situācija ir visai sarežģīta, un šodien mēs nevaram diskutēt pēc būtības, mēs diskutēsim par citiem jautājumiem. Atklāti sakot, uh, šis nav tas veiksmīgākais uzdevums, kas man bijis jādara, bet, nu, darīsim, ko varēsim. Darba dokumenti, ko mēs sagatavojām, ir um, šeit sagatavoti caurskatāmības mērķiem, tā kā ir izmainīta procedūra. Un, ņemot vērā iepriekšējos jaunākos notikumus, tad um, procedūra tiek mainīta, ņemot vērā Lisabonas līgumu, un tas dod um, pilnvaras. Tātad, kā jūs zināt, šī procedūra Tagad tajā ir iekļautas jaunas pilnvaras parlamentam un iespēja um, konkrētāk paredzēt gala rezultātu, bet ir praktiska rakstura juridiskie jautājumi, uz ko būtu jāatbild, pirms mēs sākam strādāt pie priekšlikuma satura. Tātad sākumā, kad Eiropas parlamenta uzkļaus, ka, uh, uzskatīs, ka tas ir pietiekami konsultēts attiecībā uz šo dosjē, jo komisija uh, plāno nākt klajā ar šo omnibus paziņojumu, kurā būtu iekļautas visas izmaiņas saistībā ar jaunajām normām un um, pieņemšanas procedūras izmaiņas. Bet tikai tad varēs sākt oficiālais darbs komitejā. Otrakārt, kurš priekšlikums patiesībā tiks nosūtīts un tādēļ būs uzskatāms par komitejas darba pamatu. Jāsaka, ka mēs esam saņēmuši pretrunīgus signālus šajā sakarā, bet beidzamā laikā šķiet, ka lietas sāk atrisināties. Vai nu tas ir sākotnējais komisijas apstiprinātais teksts 22. jūlijā, vai arī jaunais priekšlikums. Jaunākā informācija norāda, ka šķiet, ka tas būs teksts, oriģinālais teksts, vai teksts tiks nosūtīts arī valstu parlamentiem. Nu, šķiet, ka šobrīd vēl nezinām gala atbildi no komisijas, bet mēs zinām, kāda ir mūsu juridisku, parlamentu juridisko dienestu pārstāvu viedoklis, un tas ir jā, tas tiks sūtīts. Um, tad ir jautājums par lēmumu, ja ir kompetenču konflikts uh, nodarbinātības komitejā. No nu, cik es esmu dzirdējis, tad komiteja vēlas šeit uzņemties līdera lomu. Un tas tiks uh, uz tāda dalīta kompetence. Tātad runājot par visiem šiem elementiem, kad visi šie jautājumi tiks atrisināti un parlaments tiks konsultēts, tad sāksies darbs pie šī dokumenta kopuma. Bet man, diemžēl, jāsaka, ka šobrīd šķiet, ka drīz tas nevarēs sākties un visi šie pasākumi, kas ir paredzēti ārkārtas krīzes situācijas risināšanai. Un es patiešām baidos, ka tad, kad būsim beiguši visus šos jautājumus risināt, krīze jau varētu būt galā. Un janvārī tika izstrādīts otrs darba dokuments. Tātad mēs varam, varēsim sākt darbu pie šiem jautājumiem daudz vēlāk. Tagad es, protams, gribētu uzklausīt jūsu viedokli, jo man būs jāuzklausa. Tātad, kāds ir kolēģu vispārējais viedoklis, lai izlemtu, kā tad īsti rīkoties. Paldies, priekšsēdētāji. Bastināro kungs, lūdzu. Paldies! Es patiešām priecājos, ka Lisabonas līgums ir stājies spēkā. Tomēr ir būtiski, lai šī, šīs regulas grozījumi tiktu pieņemti cik ātri vien iespējams. Jo, ja mēs vienkāršojam Tātad visa šī jēga vienkāršot regulējumu bija tas, ka um, tas jādara pēc iespējas ātrāk visās valstīs. Un otrs komentārs ir um, saprotams, ka ja mēs pārāk kavēsimies ar šīm izmaiņām, tad tas vairs nebūs aktuāli krīzes kontekstā, jo īpaši tam valstīm, kam palīdzība nepieciešama visvairāk. Un tagad, kad ir panākta vienošanās korepērā, mums ir jāstrādā, lai uh, mēs varētu strādāt balstoties uz šo nolīgumu, kas mums ir. Un jaunais Eiropas komisijas priekšlikums nozīmēs soli atpakaļ tā vietā, lai dotos uz priekšu. Un mēs to nevaram pieņemt, jo mums ir jācīnās par mūsu Eiropas pilsoņu un mūsu valstu interesēm. Mēs vēlētos, lai šīs normas tiek īstenotas pirmajā 2007. 2013. programmas gada daļā, un tas nozīmē tagad. Jāsaka, ik viens cits risinājums būtu pilnīgas muļķības, un tas būtu zaudējums arī mūsu komitejai. Un visbeidzot, runājot par kompetences uh, konfliktu, ko aizskāra nodarbinātības komiteja, ir pilnīgi skaidrs, ka visticamāk tas tika izdarīts bez jebkāda pamatojuma, un ja es uh, esmu pietiekami cinisks, tad jāsaka vienīgais iemesls šķiet ir novilcināt šos pasākumus līdz brīdim, kad krīze jau būs galā un kad šie pasākumi vairs nebūs nepieciešami. Tādēļ es patiešām ceru, ka priekšsēdētāju konference uh, Uh, un es aicinu jūs personīgi, priekšsēdētājs kundze, es vēlētos, lai šī konference notiek cik ātri vien iespējams, un tajā tiek pieņems pareizais lēmums, jo jāsaka, ka tas būtu pilnīgi negodīgi un būs neiespējami izskaidrot nevienam Eiropas pilsonim, ka mums neizdevās sasniegt mērķi tikai tādēļ, ka birokrātiskie un juridiskie aspekti atturēja mūs no pareizo atbilžu rašanas. Paldies, Rekoņīku kundze. Merci, madame la présidente. Paldies, priekšsēdētājs kundze, godātie kolēģi. Es neatkārtošu to, ko citi kolēģi teica par situācijas absurdumu. Šobrīd mēs esam ļoti neskaidrā situācijā, nezinām, kāds būs šis teksts, ko mēs saņemsim, tāpat nezinām arī to datumu, kad mēs saņemsim šo tekstu. Un šeit es pilnīgi piekrītu Bostināru kungam. Tas viss ir domāts, lai palīdzētu tām valstīm, kas saskars ar vislielākajām grūtībām krīzes apstākļos. Bet patiesībā mēs nespēsim šos tekstus pieņemt un izveidot pirms krīzes beigām. Tautas partija joprojām turpina debatēt par to uh, vienošanos, ka tika panākt padomē vienbalsīgi. Mēs uzskatām, ka ir jācīnās par šīs vienošanos īstenošanu. Uh, Es domāju, ka mums jārīkojas ļoti ātri. Visi esam priecīgi par to, ka Lisabonas līgums beidzot stājies spēkā, ka tas ieviesīs uzlabojumus demokrātijā. Mums, kā vēlētiem deputātiem, ļoti ātri jārīkojas, lai cīnītos pret ekonomisko krīzi, kas ietekmē gan pilsoņus, gan arī uzņēmums mūsu reģionos. Uh, Mums e, būs divu mēnešu sar, e, pārdomu laiks, kad parlament, dalībvalsts parlamenta arī tiks iesaistīti pārdomās. Izmantosim šos divus mēnešus labi. Taču Lisabonas līgumam nevajadzētu kavēt lēmumu pieņemšanu tik svarīgos jautājumos, kas ir tik tieši saistīti ar patreizējo krīzi. Es jau esmu vairāk kārt teikusi referentiem, Kirilau kungam un citiem, ka es esmu gatava dot savu ieguldījumu, es ar prieku tikšos ar Eiropas komisijas pārstāvjiem kopā ar citiem ēnu referentiem. Jau ir domāts par to, ka šāda tikšanās būs, mums jārīkojas ātri, un, kā jau es teicu, Lisabonas līguma stāšanās spēkā nedrīkstētu bremzēt notikumus. Luhankungs, lūdzu, nākamais. Vă mulțumesc, doamna președinte. Și eu vreau să susțin aceeași, același punct. Paldies, priekšsēdētāja kundze. Es vēlētos atbalstīt iepriekšējās runātājas teikto. Mums vajadzētu sākt grozīt komisijas piedāvoto tekstu jau tagad. Savādāk tik tiešām mēs nevarēsim izmantot Eiropas līdzekļus, lai izkļūtu no krīzes. Es esmu ļoti gandarīts par to, ka deputāti no dažādām politiskajām grupām izsaka līdzīgus viedokļus. Boština arī kunga viedoklis var atbalstīt pilnībā. Mēs vēlamies, lai Eiropas iestādes būtu tuvāk pilsoņiem, un tāpēc jau mums ir Lisabonas līgums. Šis ziņojums ir īpaši svarīgs, jo īpaši jaunajām dalību valstīm. Mēs vēlamies, lai sociālā, ekonomiskā un teritoriālā kohēzija uzlabotos. Mēs jau tā kavējamies savā darbā. Process būtu jāsāk nekavējoties. Mūsu komitejā tas būtu jādara, un mums jāizmanto visu grupas deputātu idejas. Godmaņkungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Man ir cits viedoklis, un paskaidrošu, kāpēc. Es esmu budžeta komitejas pilntiesīgs loceklis un esmu arī atzinuma autors kohēzijas fonda jautājumā. Šodien jau uzstājos budžeta komitejā un skaidroju, kāda ir reālā situācija. Ja mēs tiešām gribam strādāt, runāt par saturu, tad mums vajadzīga slēgtā sēde. Paskaidrošu, kāpēc. Pirmkārt, kā ir izpildīts sociālais fonds, kā ir apgūti līdzekļi valstīs iepriekšējā laika posmā, kad vēl nebija krīzes. Es nepieminēšu šeit valsts, jo tas nebūtu pārāk ētiski. Taču varētu teikt tā, ka laika posmā no 2000 līdz 2006 gadam bija atsevišķas dalību valstis, uh, Viņām visam bija jāizpil, jāapgūst projekti par 95%, tātad jāapgūst maksājuma apropriācijas par 95%. 5% apgūst pēc tam, kad programma jau gandrīz beidzas. Tā vietā, lai apgūtu līdzekļus par 95%, ir valsts, kuras pilda šos līdzekļus apgūstos par 87, 71% un e, kopumā maksājumi tiek apgūti daudz mazāk un vājāk nekā iespējams un vajadzīgs pirms krīzes procesā. Dažas valstis izpilda tomēr šīs prasības. Rots jautājums, ja ir tik lielas atšķirības starp valstīm, tad nav tā, ka Eiropas komisija vai birokrātija liekas pieķis riteņos. Nē, mēs skaidri redzam, ka dokumentu sagatavošanas disciplīna ir ļoti atšķirīga dažādās valstīs. Tas ir pirmais punkts. apmēram 16 miljārdu eiro iepriekšējā finanšu schēmā vēl ir neapgūtie līdzekļi. Šeit es iekļauju arī kohēzijas fondus. Kohēzijas fonda dokumenti ir, programma dokumenti jāiesniedz līdz 2010. gadam. Sociālā fonda dokumentu iesniegšanas termiņš gan beidzās daudz ātrāk. Tālāk, ja runājam par jauno finanšu schēmu, jaunākie rezultāti pa valstīm tika iesniegti budžeta komiteja. Es domāju, ka arī reģionālā komiteja tos ir saņēmuši. La, jaunākā informācija ir sekojoša. Par sociālo fondu joprojām milzīgas atšķirības starp valstīm. Kredītu apguvi ir sākot ar 30% līdz 50%. Ne, no 13% līdz 50%, kas ir vairāk nekā 4,5 reizes ja mm, kāds ekonomists paskatītos uz IKP atšķirībām un redzētu, kurās valstīs ir pieaudzis IKP, samazinājis IKP ļoti dramatiski, kur mazāk. Šī IKP samazinājums nav tieši proporcionāls līdzekļu neapgūšanai. Un pēdējais jautājums. Šodien uh, Budžeta komitejā mēs otrajā balsojumā pieņēmām 2010. Eh, gada budžetu. Eh, Eiropas pa, eh, padome aicināja budžetu kopīgo apjomu 122 miljārdu apjomā, un mēs to pieņēmām nedaudz mazākā apjomā. 6,6 miljārdi ir paredzēti kohēzijas fondiem nav nekādas, nekādas rezerves budžetā. 0,7 miljonu. Jūs varat iedomāties tādu rezervu Eiropas Savienības budžetam. Mēs varētu atgriezties pie dalībvalstīm un teikt, ja jūs vēlaties šos te papildus līdzekļus, neapgūto līdzekļu sniegšanai 6,6 miljārdus, tā, tagad ir vēl 20 dienas līdz gada beigām, un tādēļ mēs šos līdzekļus nevaram atrast. Es domāju, ka mūsu pieeja jābūt realistiskākai. Es domāju, ka tas nav tik viegli emocionāli vienkārši lūgt šo lietu nokārtot. Šeit mēs runājam par jaunu jautājumu, par aizdevumu. Mums ir vajadzīga iestāde, kas uzraudzīs aizdevumu. Ir 2011, 12, 13 gads, kad šie maksājumi ir jāsamazina, jo 2009, 2010 gadā ir izmaksāts par daudz, Un tad radīsies ļoti daudz problēmu, jo uh, būs, uh, protams, procentu pieaugums un tā tālāk. Bet galvenais jautājums ir, vai nu tagad ir par vēlu, jo tas nav budžetā, un otrkārt, ja mēs skatāmies uz katru valstu atsevišķi, tad mums ir nepieciešama slēgtā sēde. Jūs redzēsiet, ka līdzekļu apguve pirms krīzes un tagad ir ļoti atšķirīga. Tāpat kohēzijas fondā atšķirības starp valstīm ir 4,5 reizes. Dažas valsts apgūst tos līdzekļus par mazāk nekā 10%, citas vairāk par 60%. Tas nav tikai tāds sekls jautājums. Nē, mums ir uzmanīgi jāanalizē skaitļi. Varbūt, ka mums vajag izveidot darba grupu, kurā piedalās deputāti no budžeta komitejas un reģionu komitejas. Budžeta komiteja prasīs komisijai atbildi uz jautājumiem, kas notiks ar to naudu, kas netika izmaksāta, jo valstis nav to pieprasījušas. Vai šie līdzekļi izmaksāšana tiks pārcelt uz tālākiem gadiem, vai tā vispār netiks izmaksāta, ieskaitot arī sociālo fondu. Es domāju, ka mums ir jābūt uzmanīgākiem. Mēs nevaram vienkārši spiest komisijai darīt to vai citu, jo šķiet, ka tas nav tik vienkārši. Atvainojiet par to, kas sniedz jums šo informāciju. Mēs visi gribam palīdzēt valstīm, tā izskaitā manai valstī, kurā ir dziļas problēmas, bet tas nav tik viegli. Thank you, Madam Schretter, please. Sorry. Paldies, Šetvards. Jā, es möchte mir. E, e, tātad es gribētu par procedūru. Es domāju, nevienam īsti nav skaidrs, kā procedūrai jānotiek līdz šim. Eh, tas ir eh, tādējādi, kāpēc vecās procedūras, tātad pēc piekrišanas procedūras, tas nozīmē, ka šai komitejai ir jāattīsta pozīcija un uh, jādod referentam mandāts, uh, lai tas uh, būtu tiesīgs piedalīties padomas un komisijas sarunās, bet šī procedūra nav virzīta uz priekšu, ne referenti ar to ir nodarbojušies, tātad nav mandāta referātam, referentam līdz patreizējiem laikam. Tātad parlaments eh, nav izmantojis savas reālās tiesības, un zaļie ir vienīgie, kur ir jautājuši, kad tad referents beidzot saņems mandātu. Jo uh, viņš ir piedalījies tikai sarunās un klausījies, bet būtībā viņam nav tiesību. Un tā ir problēma, kas arī pēc vecās procedūras eh, mēs to nevēlamies. Uh, būtībā ir pareizi, mums ir vienošanās padomā, mums ir arī attiecīgs dokuments, bet kā mēs ar to darbosimies? Mēs varam pateikt, protams, tā vairs nav komisijas iniciatīva, bet padomē jau notika lasījums un tika pieņemta pozīcija, bet parlamentam vēl nav šīs pozīcijas, un šai komitejai vēl nav pozīcijas, jo nav referenda dots mandāts. Un tas uh, svarīgākais, kas mums būtu jāpanāk, ka uh, šeit eh, arī tiek izlemts par procedūru šajā komitejā uh, referentam, jo savādāk mēs nesam izmantojuši savas tiesības. Līdz ar to mans priekšlikums būtu tāds, Eh, ja mēs runājam vai par veco procedūru, ja par jauno procedūru, eh, tad eh, ka mums vajadzētu noteikt termiņu par, pārmai, par izmaiņām un attiecīgie dokumenti attiecībā uz referentiem, kādai formai jābūt šim dokumentam. Uh, vai mēs pieturēsimies pie klasiskā ziņojuma un to varētu arī īsā laikā pieņemt. Tas varētu notikt šo astoņnedēļu laikā un tad mēs varētu arī vērsties pie nacionālajiem pa parlamentiem un mēs varētu ietaupīt laiku šīs komitejas lēmums, uh, tam būtu jānotiek astoņās nedēļās. Ja mēs uh, ņemsim šo dokumentu par pamatu un uh, teiksim labi, Tātad šis vecais komisijas dokuments, tas tika labots sadarbības komitejā, un tas tiks ņemts par, pamats, par pamatu jaunam priekšlikumam. Mēs vadīsimies no tā, es domāju, ka tā tas arī būs. Es domāju, mēs ņemsim šo dokumentu par pamatu. Uh, Uh, un to ņemsim par priekšlikumu. Un šo uh, dokumentu tad arī uh, nolemsim, uh, dosim referentam mandātu. Um, tad viņām būs mandāts, un līdz ar to mēs varēsim uh, domāt, kā mēs ar to darbosimies vai mēs gaidīsim šīs astoņas nedēļas, uh, kur uh, es tomēr būtu par šādu risinājumu, bet tad mums arī nepaliks tik daudz laika, uh, līdz tiks pieņemts lēmums plēnumā, un tad mēs varētu arī pārdomāt vai komitejā vai plēnumā lai izpildītu Lisabonas līgumu bet jautājums ir, kas būs saturiski jauns, bet būtībā mēs taču nezinām, kāds saturs tur būs, jo uh, patreiz nav lēmuma komitejā, nav arī diskusija, bet ir tikai diskusija par procedūru. Un es domāju, neatkarīgi no tā, kāda būs procedūra, tad mums būtu jānoskaidro, kāds būs pamatteksts, kāds būs laiks, kad var iesniegt grozījums un lai mēs vispār referentam dotu jebkādu mandātu, jo viņš tagad darbojas tikai savā vārdā un nevis komitejas vārdā. Un nevienu reizi viņš saturiski, teiksim, eh, nav spējis piedalīties. Tas no, ir noticis vienmēr neformāli, bet neoficiāli. Ja, dank, Frau Fos. Jā, paldies priekšsēdētājs kundze, kas attiecās uz procedūru. Tad es piekrītu iepriekšējai runātājai, ka arī pārstāvēja no tautas partijas grupas. Tātad mums būtu tiešām jādarbojas ar šo jautājumu, kas attiecās uz iekšējo diskusiju, tad uh, mums e, jābūt skaidriem mērķiem, un man personiski viens mērķis ir ļoti svarīgs, mums būtu jāvirzās tajā virzienā, lai mēs pēc iespējas ātrākā laikā saņemtu skaitļus no komisijas uh, par e, reģionālo ekonomisko veicināšanu, kā tā notiek, un lai mēs arī konkrēti varētu uh, Eh, jautāt un skatīties, ja dažas lietas nedarbojās, arī runājot par uh, to, vai tie ir birokrātiskie šķēršļi, kādas citas procedūras vai kādi citi instrumenti, bet es domāju, ka mums būtu jāpadomā, kā mēs pēc iespējams, pēc iespējas īsākā laikā varam pieslēgties šai, šiem jautājumiem, īpaši pēc Lisabonas līguma pieņemšanas. Paldies! Paldies, ja neviens nevēlas vairs par šo punktu runāt. Jā, tomēr ir kāds, kas vēlas runāt. Es atvainojos, priekšsēdētājs kundze, godātie kolēģi, es gribēju pateikt tikai to, ka runāt par nodarbinātības komiteju. Man šķiet, ka kāds no sociālistu grupas pārstāvjiem vēlējās, lai nodarbinātības komiteja uzņems atbildību par šo dosie. Es gribētu ieteikt sekojošo. Varbūt eh, ātruma labad mēs varētu ar eh, sociālistu grupu runāt par to, ka varbūt viņi varētu atsaukt šo pieprasījumu. Es gribētu īsi jūs informēt par to, kā atbildēs par Vanšas Bereses kundzes vēstuli. Komiteja priekšsēdētāja konference nevar atrisināt šo jautājumu. Parlamentam ir jāuzsāk procedūra par šīm regulām. Šobrīd neko vairāk nevaram darīt, bet mēs ļoti aktīvi tomēr iesaistamies šajā jautājumā. Un tagad es aicināšu Eiropas komisijas pārstāvu direktoru Rudolfu Nīsleru, lai viņš dod informāciju par to, kā šī lieta izskatās no komisijas puses. Jā, paldies priekšsēdētājs kundze. Eiropas komisija šobrīd gatavo lēmumu par tā saukto omnibusu šodien. Tātad mēs runājam par šo dosie, kas ir daļa no omnibus lēmuma. Gribētu izmantot šo iespēju, lai paskaidrotu jums, kā domā mūsu juridiskais dienests. Mūsu juristi uzskata, ka komisijai Komisija jau ir oficiāli iesniegusi Eiropas parlamentam šī gada jūlijā šos jautājumus. Un, nepieci... un mēs to izdarījām saskaņā ar veco procedūru, kas prasa parlamenta piekrišanu. Tādēļ Eiropas komisija šo priekšlikumu no jauna nav negatavojas iesniegt. Un arī nav nekāda jauna priekšlikuma. Ir tikai šis viens sākotnējais. Taču tanī pašā laikā mūsu juristi ļoti skaidri pasaka, ka kopš tā laika uh, ir daudz kas mainījies. Ir mainījusies politiskā realitāte padomē. Tika veikts tālāks solis ar darba dokumentu Eiropas komisija ir ieteikusi jaunu priekšlikumu, kas ir līdzīgs tam, par ko vienojas Koreper vienbalsīgi. Tas ir politisks fakts, šis Koreper lēmums. Mēs uzskatām, ka turpināsim darbu pamatojoties uz to. Šķiet, ka rodas juridisks dabas jautājums par to, vai padome šo lēmumu var formāli nodot Eiropas parlamentam. Es mēģināšu rast atbildi padomas juridiskajā dienestā vai ir jau kāds veids šo dokumentu nodot Eiropas parlamentam formālā veidā. Jūs visi zināt, ka Eiropas komisija pieņem šo koreporu priekšlikumu, uzskata to par notikušu faktu. Tagad iestāžu interesēs ir tiešām strādāt pēc iespējas ātrāk virzīties uz priekšu, lai vienkāršotu pasākumus, kas ir nepieciešami valstīm veikt, lai saņemtu finanšu atbalstu. Kas būtu jādara? Mēs uzskatām, ka Eiropas parlaments un padome ir jāiesaista koplēmuma procedūrā. Un tālākais darbs tad turpināsies trialogu formā. Trialogu darbs būtu jāsagatavo pēc iespējas drīzāk. Paldies komisijas pārstāvim. Vai kāds no deputātiem vēlas uzdot jautājumus komisijas pārstāvim un saņemt tālākus paskaidrojumus? Ja nē, tad es saprotu, ka situācija ir šāda. Mums ir jāsaņem no plenāra sēdes informācija. Mēs jau vienojāmies pirms mēneša, pirms diviem mēnešiem par to, ka varēsim strādāt neformāli, cik vien tas tālu ir iespējams. Un tas tiešām arī būtu jādara, lai neievilci, nenovilcinātu visu procesu mēs varam jau konsultēties ar dalībvalstu parlamentiem. Šeit izteicās vairāki kolēģi, un visi, kas runāja, principā bija par to, lai mēs strādātu tālāk, pamatoties uz koreperu priekšlikumu, nezinot to, ko padome nosūtīs parlamentam kaut kad nākotnē. Tā ir arī laba zīme, jo tā dod referentam ievirzi, kādā virzienā mēs tālāk virzīsimies, gatavojot ziņojumu. Jāsaka, ka formālo darbību mēs nevaram sākt, kamēr nesaņemsim visus oficiālos dokumentus. Cik es saprotu no komisijas teiktā, komisija uh, veicinās to, lai padome nodod formālo priekšlikumu Eiropas parlamentam. Mēs pēc tam ievērosim visas parastās procedūras, protams, cenšoties strādāt pēc iespējas ātri. Šreters kundze, lūdzu. Also, im Grunde... Um, komisija uh, apstiprinājis būtībā to, ko es jau iepriekš teicu. Fakts ir, um, būtībā viena problēma vēl nav atrisināta, jo komitejai vēl nav izstrādāta pozīcija attiecībā uz šo dokumentu. Un līdz ar to mēs nevaram piedalīties trialogā. Uh, Eh, tātad parlaments neīsteno uh, savas tiesības, un es domāju, ka ir ļoti ātri nepieciešams uh, no jums, kā priekšsēdētāji, rūpētos par to, lai mums būtu kopīga pozīcija, lai mēs secinātu savu pozīciju, uh, lai būtu arī grozījumi iespējas, lai mēs saņemtu vispār šo iespēju piedalīties trialogā, jo savādāk mēs neesam iet iekļauti notikumu gaitā. Mēs esam pilnīgi ārpusē. Komisija ir apstiprinājusi, ka tā ir uh, ievērojusi termiņus, bet tas, kas nav ievērojis, tā ir mūsu reģionālās attīstības komiteja. Jā, jāsaka, ka nav godīgi tā spriest, bet varbūt jūs jau arī zināsiet, ka reģionālās attīstības komiteja nav saņēmusi šo dokumentu, kam ir jāiet cauri plenārsēdēji un uh, Eiropas parlaments to laikā neizdarīja. Šobrīd ir viedokļu nesakritības starp komisijas un parlamenta juridiskajiem dienestiem. Tādēļ viss, ko mēs varējām izdarīt, un tas, ko Kirilov kungs varēja izdarīt pēdējo divu mēnešu laikā, bija neformāli strādāt, lai saprastu, kas ir šajā regulējumā. Lai tad, kad mēs sāksim formāli darbu, lai mēs to varam darīt, un lai viss virzītos priekšu, bet, diemžēl, mēs nevaram pārkāpt noteikumus, uh, kā um, reģionāls attīstības komiteja, bet tiešām darīsim visu, kas iespējams, lai varētu to izdarīt laikā. Kirilo kungs grib izteikties. Jā, paldies, šķiet, ka es jums piekrītu, priekšsēdētājs kundze. Protams, ka mums nepieciešams šis dokuments, lai komiteja varētu dot, sniegt instrukcijas, citādi mēs tādā uh, kļūsim par izsmiekla objektu, jo mēs patiešām nezinām, kas notiks. Uh, pagājušajā nedēļā mēs nezinājām, ko mēs saņemsim no komisijas, tagad mēs ko citu dzirdam, tādēļ es ieteiktu komitejai sākt strādāt pie, neieteiktu strād, sākt strādāt pie kaut kā tāda, ko mēs patiesībā nezinām. Un, ja mums būs šis dokuments, ko atsaukties, tad būs cita situācija. Un šis dokuments ir um, uh, Par to būs jālem komiteju priekšsēdētājiem, vai mēs to skatīsim mūsu komiteja, un es tā patiešām ceru. Un esmu pateicīgs arī citiem kolēģiem, kas šajā sakarā palīdz, jo gal galā mums ir jāzina, vai mēs to darīsim vai nedarīsim. Protams, ka es piekrītu Štrolēras kundzei, ka tajā pašā laikā mums ir jādara tas, ko mēs darām, bet, manuprāt, tā nav komitejas vaina, manuprāt, tā ir padomes vaina, kas nedara visu pienācīgā laikā jau vairākus mēnešus, un mēs vienkārši visus šos mēnešus gaidām, mēs neformāli diskutējam, bet mēs neesam pat spējuši uzsākt un spērt nevis mazākos soļus, jo šī dokumenta mums nav. Tādēļ es patiešām saprotu, kādas ir kolēģu bažas par to, ka viss tiek ievilkts, bet tad, kad procedūra tiek oficiāli, tiks oficiāli uzsākt, tad mēs sāksim strādāt. Uh, Tad, kad šie dokumenti tiks saņemti kā pakete parlamentā, tad mēs iesaistīsimies pilnībā šajā darbā, lai sasniegtu un pieņemtu ātru lēmumu. Jā, un ja es drīkstu tā teikt, saka priekšsēdētāji, tad mēs gaidām un ceram, ka komisija varētu šodien pieņemt lēmumu par omnibus, un tad um, mēs paspēsim to izskatīt decembra plenārsēdē, tad tas nonāks reģi komitejā, un mans mērķis būtu um, skatīt projek uh, ziņojuma projektu pirmajā lasījumā jau janvāra tikš, uh, sanāksmē. 20. datumi, 25. janvāris šķiet, tātad pirmais lasījums janvāra beigās. Jā, mums būs jā, jābalso par grozījumiem pēc šīm astoņām nedēļām. Vienīgais, ko mēs nevarēsim izdarīt, būs gala balsojums, saka priekšsēdētāji. Par to mēs esam vienojušies, bet esam gatavi diskutēt par jūsu priekšlikumu jau janvārī. We, we have... Manuprāt, esam vairāk vai mazāk vienojušies, un mūsu pozīcija ir visai līdzīga. Šēders kundze, lūdzu. Priekšsēdētājs kundze. Jā, patiešām tā ir, ka mēs neko neesam saņēmuši. Kā komisija var teikt, ka viņa mums ir nodevusi šos dokumentus? E, es jums negribu neko pārmest bet uh, man kļūst skaidrs, ka mēs jau ilgāku laiku pazīstam kādu dokumentu, kur mēs neesam reaģējuši, kur mums nebija procedūras saistībā ar šo uh, dokumentu. Mēs jau to varējām veikt, bet tas nav noticis un tas mums būtu arī darbu padarījis vieglāk un devis referentam mandātu uh, piedalīties pavisam savādākā statusā šajā sarunās, un tādēļ būtu tiešām ļoti labi, E, ka, jā, jūs sakat, ka mums, protams, ir jāsagaida šis uh, oficiālais uzdevums, bet tomēr uh, iekšēji mums ir arī jādarbojās tā, lai mēs apspriest šo jautājumu, un, protams, mēs arī uh, noteiksim sev termiņu, un tagad mēs arī varētu izsūtīt uh, un tad varētu arī uh, pateikt uh, laika periodu, un tad decembrī saņemt arī šo oficiālo uzdevumu, bet uh, mums ir arī pilnīgi skaidri jānoskaidro, kad būs grozījuma iesniegšanas laiks, kad ir balsošanas laiks, un tagad mēs taču to varam noteikt. Ja kaut kas nav noticis, es jūs negribu apvainot, bet es domāju, ka tas ir ļoti jau pēdējais laiks, lai mēs nolēmtu šo procedūru, un es vēlos, lai jūs darbotos aktīvi. Lambert van Nistelrooy, please. Lambert van Nistelrooy kungam lūdzu vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Jā, ir būtiski nonākt pie formālas pozīcijas, un varbūt mēs varētu saņemt mūsu komitejas sekretariāta kādu dokumentu lai mēs visi būtu pilnībā informēti par pašreizējo situāciju. Nu, un mums vajadzētu informēt arī par to, kad šis dokuments tiek oficiāli nosūtīts. Mums ir bijušas milzīgas problēmas, jāsaka, visās grupās par šo jautājumu, uh, par līdzfinansējuma svītrošanu iespējamo. Tas ir viens no tādiem strīdus āboliem. Tādēļ jāsaka, ka mēs negribējām izskatīties pārāk enerģē, enerģiski un negribējām pārāk iesaistīties šajās debatēs. Bet tagad, nu, lietas ir tādas, kādas tās ir. Un bija pilnīgi skaidrs, ka šis priekšlikums kopumā mūs neapmierina. Pašreizajā situācijā ir skaidrs, ka decembrī mēs varēsim iegūt formālu pozīciju, jo mēs esam jau gatavi un esam gatavi skatīt pēc būtības šo dokumentu, kas attiecas uz padomes priekšlikumu. Tad, manuprāt, mēs varam šeit iet jau nedaudz tālāk. Tas ir visai pragmatisks priekšlikums. es patiešām nedomāju, ka mums vajadzētu sacelt pārāk lielu traci. Es domāju, ka mums vajadzētu būt pragmatiskiem un skatīties nākotnē. Manuprāt, tā tad būtu noderīgi, ja sekretariāts varētu mums izsniegt kādu dokumentu par oficiālās pozīcijas noteikšanu. Un otrkārt, es nedomāju, ka mums vajadzētu uzskatīt, ka esam kļūdījušies. Protams, ka viedokļi vienmēr atšķiras. Bet, manuprāt, Viss, ko mēs varam darīt, ir darīt visu, kas mūsu spēkos, lai palīdzētu referentam. Un es domāju, kad nonāksim pie priekšlikuma, tad nebūs nekādu problēmu nonākt arī pie pozīcijas. Paldies. Eh, sí, una aportación en cuanto al procedimiento y al contenido del documento que estamos tratando. En cuanto al procedimiento. Ah, kas attiecās uz procedūru un saturu. Kas attiecās pirmkārt uz procedūru, tad es atbalstu kolēģa pozīciju Uh, lai stimulētu šo procedūru, lai uh, koreper lēmums tiktu ņemt vērā. Un tad arī attiecībā uz Eiropas sociālo fondu, tad es domāju, ka tas jautājums netiek atrisināts, bet skats attiecās uz, uh, uh uz, uz to, ka mēs komisijas dokumentu arī neaizmirsīsim, jo bija jau ietekma arī uz krīzi. Vai vēl būtu kādi komentāri? Tādā gadījumā es pieņemu, ka reģi, reģio ģenerāla direktorāta kolēģi arī izrādīs šo iniciatīvu, lai dokuments parlamentā nonāktu pēc iespējas ātrāk, lai mēs redzētu šo dokumentu um, cik ātri vien iespējams un saglabājam šo janvāra termiņu, kad varētu uzklausīt un sagatavot ziņojumu pirmajam lasījumam, bet nu tagad mēs nevaram vēl gluži vienoties par datumu, jo mums nav pamata īsti, bet tā, to darīsim janvārī. Ja komentāru vairāk nav, tad šķiet, ka varam beigt šo darba kārtības punktu un nu varam turpināt darbu. Nu varam pāriet pie sestā punkta, kas ir ziņojums par komisijas balto grāmatu. Komisija grib izteikties, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlētos, lai visiem ir pilnībā skaidrs, ka komisija nosūtīs tikai šo dokumentu, kurā būs paskaidrot procedūra, kurā notiek pārējos koplēmumi. Te mēs runājam par šo dokumentu. Kā jau es minēju, tad nebūs nekādu jaunu dokumentu nosūtīšanas no komisijas puses, tādēļ, ka komisijas izpratnē 24. jūlijā 2009. gada 24. jūlijā komisijas sākotnējais priekšlikums tika nodots Eiropas parlamentam. Un omnibus dokuments vienkārši vēlreiz uzsver šo faktu. Viss pārējais tā tad ir um, saistīts ar politisko realitāti, ka korepērā tika panākts kompromiss, un mūsuprāt, balstoties uz tā, vajadzētu arī turpināt darbu. Šeit mēs runājam par Eiropas parlamenta un padomas virzītu procesu. Tad es varu tikai pieņemt, ka arī parlamenta juridiskais dienests to apstiprinās, saka priekšsēdētāji. Un kā reģionālās attīstības komiteja mēs varam tikai politiski to atbalstīt, bet mēs nevaram izdarīt darbu citu vietā parlamentā. Uh, Labi, paldies. Tādā gadījumā pāriem pie sestā darba kārtības punkta ziņojums par komisijas balto grāmatu un uzreiz vēlētos dot vārdu arī Salvatore Corona, vai viņam ir kādi komentāri vai kas sakāms, lūdzu. John, is he here? Should be. Is Mr. Car yes. Mr. Carona is... Mr. Carona kungs, vai jūs esat šeit? Lūdzu. Thank you per recuperare tempo. Uh, Paldies! Es eh, nedaudz gribētu taupīt laiku. Es eh, jau esmu nodevis eh, savu atzinumu kolēģiem, un kas attiecās uz komentāriem par balto grāmatu adaptāciju klimatu pārmaiņām, tad nākošajā nedēļā, nedēļā būs Kopenhāgenes samits. Uh, un tur tiks domāts par to, kā mēs eh, efektīvi varam darboties, lai eh, ierobežotu šīs klimata pārmaiņas. Un es domāju, ka tur arī parādīsies skaidra kopēja grība un tiks pieņemti mēri, lai ierobežotu šo situāciju, eh, kura tiek uzskatīta par vislielāko izaicinājumu nākotnē. Un mēs jau patreiz zinām, ka ar klimata pārmaiņām mēs cīnīsimies nākamos 50 gadus, un tur būs izmaiņas, tātad temperatūras paaugstināšanās, jūras e, ūdeņu ero, e, krastu erozija, grūtības ar pārtikas nodrošināšanu, kā arī veselības traucējumu, kā arī satiksmes un rūpniecības um, uh, ierobežojumu. Un pirmkārt mums ir jāatbild uz, uz to, ka ir tātad siltumnīca gāžu emisiju samazināšana nepieciešama, ir jāpiemērojās, lai apkārtējās vīdes sistēma varētu labāk reaģēt Un līdz ar to ir tika pieņemta šī baltā grāmata. Komisija arī uh, vēlās izveidot ietvaru, uh, lai arī dalībvalstu attiecīgie soļi tiktu spērti. Uh, lai, mēs at, lai mūs atbalstītu arī starptautiskās uh, institūcijas un uh, visā pasaulē, un īpaši arī uh, jaunatīstības valstis. Līdz ar to ir stratēģija, kur ir tiešām komplicēta, uh, lai tiktu galā ar šiem scenārijiem. Jūs zināt, ka ir piemērošanās stratēģija klimata izmaiņām, un tas ir arī tiešām jauns izaicinājums un jauna iespēja mums. Uh, lai mēs uh, darbotos ar mazākām CO2 emisijām, kā arī energotaupīgus produktus uh, izveidotu īpaši krīzes laikā. Uh, Uh, tam ir ļoti svarīga nozīme. Mēs zinām, ka klimata pārmaiņas uh, dažādi iedarbosies uz dažādiem reģioniem. Uh, un, piemēram, Eiropā būs tā, ka dienvidu reģioni visvairāk cietīs no tā, īpaši vidusjūras telpa, bet arī kalni, kā piemēram Alpi un arī salas un piekrastes reģioni. Un uh, tie ir e, šie īpaši perifērie reģioni, uh, kur notiks pārmaiņas, tad notiks arī diferenciācijas starp dažādām teritoriālajām grupām, un es vēlētos uh, dot tagad piemēru, piemēram, no enerģijas jomas. Tātad klimata pārmaiņas izraisīs arī šo piedāvājam pieprasījumu balansu savādu attieksmi un, piemēram, tur, kur ir uh, sniega nogruvumi, arī hidroelektrostācijas uh, uh, samazināsies, pie, tātad palielināsies 15 par 5% un dienvidu reģionos samazināsies par 25% kā arī lauksaimniecībā, visur tur, kur ir nepieciešama uh, ūdens. Bet mēs, es gribētu arī pasvītrot, ka īpaši komitejā, kāda ir jūsu, kur ir runa par kohēziju atsevišķos reģionos, ka tā ir tēma, kur ir ļoti nopietni aplūkojama. Uh, Un es vēlētos īpaši uzsvērt divus aspektus. Tātad mums ir jāveicina politika, uh, lai sadarbotos privātās un sabiedriskās investīcijas jomā, uh, lai veicinātu šo pozitīvo attīstību. Un otrais aspekts. Uh, mums ir jāatbalsta komisijas iniciatīva, uh, kā tiek izveidota vadības grupa, uh, Eh, kur nodarbosies ar adaptāciju klimata pārmaiņām, lai iesaistītu arī reģionālās un lokālās institūcijas. Es pateicos kolēģiem, arī pateicos uh, par jūsu iesniegtiem grozījumiem. Apolus. Paldies, Tramalopulis kungs. Kirja Proedre, uh, Πρόκειται για ένα πολύ σοβαρό ζήτημα, το οποίο... Ε, Tur būtu tiešām eh, runa par, eh, šeit ir runa par svarīgu tēmatu. Eh, un tas patiešām ir nepieciešams, lai mēs līdzdarbojamies, kas attiecas uz plāniem tad patiešām mēs darbojamies pareizajā virzienā, un tur man arī būtu daži piemetinājumi, kuri varbūt tiktu ņemti vērā. Tad runa par trešajā punktā. Um, tur ir runa par nepieciešamību reaģēt uz uh, globālo sasilšanu. Ne tikai jautāju, runājot par emisijām, bet arī par politiskām darbībām, uh, proti attiec, uh, attiecībā uz juridisku instrumentu, uh, Ar, par to mēs runājām jau arī komisāru Dimas kungu, un tas arī uh, virzās komisijas uh, sakarā. Un mums tur ir arī jāņem vērā arī siltumnīca efektu izraisīto emisiju samazināšana, un mērķis būtu 30-40% salīdzinājumā ar 1990. 90. gadu. Uh, Un t, uh, tur uh, tiek runāts arī par 25 līdz 40 procentiem, uh, kad Eiropas Savienība tomēr akceptē 30 procentus. Tas ir Baltajā grāmatā pieminēts trešajā lapusē. Un vēl, tur, kur mēs atsaucamies uz emisiju samazināšanu, mums ir jākļūst konkrētākiem. Ir nepieciešams Eh, šeit runāt par eh, konkrētiem pasākumiem, eh, tad šajā rindkopā es vēlētos arī, lai tiktu piemetināts, jo kur būtu runa par sekojošu politiskās piemērošanas darbības. Tur tiek runāts arī par reģionāliem mērķiem siltumnīcas e, gāzu samazināšanā mums nevajadzētu tikai būt valstiskā līmenī. Tad runa ir par stratēģiju, ir par piemērošanās stratēģiju e, no no 2013. gada sākot, un tur mums ir jāsaka, ka īpaši salas un attālinātie reģioni, tie, tos ir īpaši jāņem vērā. Uh, Tad septītajā jautājumā mums ir arī kas jāpiemetina. Tur, kur runā par uh, transporta struktūrām, par transporta infrastruktūru, uh, tātad reģionos, kur nav tik daudz uh, šīs emisijas, ka tur tiek ņemta vērā arī dzelzceļa satiksme. Mēs to, to arī atrunājām jau reģionālajā komitejā, jo tikai desmitā daļa enerģijas tiek patērēta, teiksim, dzelzceļā salīdzinājumā ar uh, ielu transportu. Un vēl es gribētu arī pasvītrot, ka ir nepieciešams, ka kohēzijas fonds un sociālais fonds uh, labāk uh, piemērojas jautājumam par klimata pārmaiņām, kas attiecās tieši uz agrārās vides attiecības jautājumiem. Paldies! Obermajer kungs lūdzu. Es priekšsēdētājs kundze komisija tiešām ir at, sapratusi kā um, adaptācija klimata pārmaiņām ir divējāda. Pirmkārt, tā ir emisija samazināšana uh, attiecībā uz klimata aizsargāšanu, bet otrais tad ir arī adaptācijas pasākumi. Un es nāku no Austrijas, no uh, reģiona, uh, kura atrodas atomelektrostaciju uh, tūmā. Tie, tās ir divas uh, atomelektrostacijas Čehijas un Slovākijas teritorijā. Uh, un atomspēkstacijas e, nav e, piemērojams šam klimata e, aizsargāšanas sakarā. Izmaksas ir ļoti lielas, un tāpat arī izmieši mums vēl nav skaidrs. Tā ir tiešām bīstama tehnoloģija, un līdz ar to arī nelaimes gadījuma risks. risks Um, otrs jautājums ir Alpi. Uh, tā ir, tas ir tiešām ļoti svarīgs temats. Uh, tur ir jāsadarbojās uh, daudz ciešāk adaptācijas jautājumos, jo Alpu reģions uh, patiesi ir uh, ļoti apdraudēts, jo ir lavīnas sniega nogruvumi un Alpi uh, Eh, šī lielā alpu josla no, eh, ziloņ, no zilā krasta eh, līdz pat Austrijai, tur tā tiek nodrošināta ar tīru ūdeni. Un patiesi mums ir nepieciešami šie adaptācijas pasākumi, kuri ir ļoti spēcīgi jāņem vērā. Paldies! Paldies! Šeit ir skundze lūdzu. Jā, Jā un paldies. Man tas šķita ļoti interesanti, ko teica runātājs. Es arī domāju, ka atzinumā mums tiešām jākoncentrējās uz to, kas ir mūsu jomas, tātad reģionālajā komitejā, un mums ir jālūkojās, kā politika kā kohēzijas politika varētu uh, uh, dot savu ieguldījumu, un patiešām mums jāveic mūsu mājas darbi, jo šajā gadījumā uh, ļoti, daudzas, ļoti daudz nūdas, naudas uh, ieplūst um, tādos pasākumos, kurus neveicina šo adaptāciju klimata pārmaiņām. Un lai mēs palīdzētu reģioniem, kuri īpaši ir apdraudēti šajā sakarā, un uh, tiem tiešām pieskaitām ir Alpu reģioni un piekrasts reģioni, un pie tā pieskaitāms arī salas, ka mēs domājam par to. Tātad no vienas puses, kāda loma ir kohēzijas politikai klimata pārmaiņās un kā mums tas ir jāizmaina, uh, lai uh, mēs tiešām darbotos pozitīvi. Uh, Otrs jautājums ir jāskatās, kas tiek darīts lokālajā līmenī. Un mēs zinām, ka lokālais līmenis sākot ar uh, div, agendu 21 tiešām ir darbojusies klimata pārmaiņas zīmē. Un mēs vēl neesam izvērtējuši, kāds ir šis iegaldo, ieguldījums, un es domāju, ka komitejas uzdevums arī būtu uh, lūkoties, kā pašvaldības un reģioni, kur ir aktīvi darbojušies šajā agendas ietvarā, ka tie tiek atbalstīti. Un no otras puses arī būtu šīs komitejas uzdevums uh, Baltajā grāmatā komisijai norādīt, uh, ka šie piemēri tāpat kā citi uh, var uh, uh, attēlot šo, šīs briesmas, kādas varētu būt. Un pēdējais, kas būtu arī noteikti jāpiemina atzinumā, ka mums ir ļoti svarīgs pētījums par reģionu 22 Un tur ir runāts, kāds ir apdraudējums atsevišķiem reģioniem, cik uh, eh, procenti iedzīvotāji tiks skarti. Ja šīs klimata pārmaiņas tiešām tik strauji notiks un cik liela zaudējuma būs šajos reģionos, eh, ne tā, ka tiek arī apdraudēta šī dabīgā daudzveidība, uh, Eh, bet arī eh, lokālie rūpniec, lokālās rūpnieciskās jomas, un tas šajā pētījumā ir parādīts ļoti uzskatāmi, un es domāju, ka mums tas arī jāieskļauj mūsu atzinumā, un līdz ar to jāizsaka savu pozīciju. Paldies! Uh, Paldies! Es varbūt varētu izmantot šo iespēju, pirms es dodu Lambert un Miselroju vārdu. Es gribētu teikt, ka šajā dokumentā visai vāja ir daž, dažādu Eiropas politiku pieminēšana. Šis aspekts ir visai vājš, tādēļ es ieteiktu ņemt vērā to, kas tika teikts par saistību ar politikām. Lūdzu, nākamajam runātājiem vārds. Eh, tā bija tā problēma, kas arī man radās. lasot šo dokumentu. Es neesmu pilnīgi apmierināts ar šo atzinumu. Man tas vēlreiz ir, protams, jāizstudē. Lasot šo atzinumu, redz, ka ir minēts tas, ka nepieciešams gan dalību valstīm, gan komisijai kaut ko darīt, rīkoties. Bet patiesībā šai Baltijai grāmatai bija jārunā par teritoriālo kohēziju arī dzene. Es domāju, ka šeit tas ir pieminēts tikai formāli, un praksē nekas netiek darīts, lai stiprinātu kohēzijas pieeju. Es domāju, ka mums ir nepieciešams skaidrs dokuments, kurā mēs ne tikai nožēlojam patreizējo situāciju, bet skaidri jāpasaka, ka, ja vēlamies labi adaptēties, tad jāiesaist gan reģionu, gan pilsētas visās šī procesa stadijās. Ja ne, tad nav jēgas neko tādu teikt. Ja mēs sakam tikai, ka teritoriāla kohēzija darbojas labi, tad jau tas mums neko nepalīdz. Mums ir pierādījums reģioni 2020. gadam. Tas ir dokuments, kas parāda, kā, kur reģioniem ir vājās vietas. Nav šāba, ka šis ziņojums ir vērsts pareizā virzienā, taču neiet pietiekami tālu. Mēs nesakām pietiekami par reģionālo ieviešanu visai šai politikai. Šeit tika teikts, ka ir vajadzīgs vairāk naudas. Nu, tas izklausās tā, it kā tītars prasītos pēc Ziemassvētkiem. No kurienes tad šī nauda nāks? To mēs neminam. Vai no reģionāliem fondiem, vai no citiem. Es domāju, ka mums ir jāpārdomā finanšu instrumenti, kurus vēlamies. Ja nē, tad Regija komiteja vienkārši izsniedz baltu čeku ir nepieciešams būt precīzākiem. Vēl viens jautājums, ko gribētu šeit pieminēt. Komitejas diskusijās mēs esam minējuši, ka gribam izmaiņas. Ja klimata situācija pasliktinās un ir aizvien vairāk dabas katastrofu, tad mēs vēlamies izmantot Eiropas solidaritātes fonda līdzekļus, lai adaptētos. Taču šis fonds netiek izmantots pietiekami elastīgi. Patiesībā mums šobrīd jau ir teorētiski daži instrumenti, kas var tikt izmantoti tādu eh, katastrofu gadījumā kā meža ugunsgrēki, piemēram. Taču pietiekami elastīgi tomēr vēl neesam. Es labprāt piekristu priekšsēdētājai. Arī es domāju. ka mums jāmēģina atrast risinājumu ar esošajiem instrumentiem. Es mēģināšu darīt kas, visu, kas ir manos spēkos, lai vērstu uzmanību uz šiem punktiem. Šeit mēs rakstam vienu atzinumu pēc otra. Un cilvēki mums saka, ka jūs rakstat tūkstošiem, tūkstošiem lapus, bet mēs vēlamies, lai viņi arī ievērot mūsu teikto. Paldies, Vanīs Telroja kungs! Paldies, priekšsēdētājs kundze, saka Beseta kungs. Par balto grāmatu runājot. Es domāju, ka Reģionālās attīstības komitejas ieguldījumam šeit jābūt tādam. Mums ir jāpasaka, ka cīņa pret klimata sasilšanu ir jāpadara par prioritāti. Arī reģionālajā kontekstā un jāizdara visi attiecīgie secinājumi par finanšu līdzekļiem. Nevar šo cīņu veikt tikai pa sektoriem, pa konkrētiem jautājumiem, pa jomām. Tai ir jābūt integrētai politikai, kas ir iekšēji konsekventa un kuras mērķis ir mūsu reģionālās ekonomikas nostādīt pavisam uz citām sliedēm. Un šeit man liekas, ka šajā atzinumā kaut kas trūkst. Proti, trūkst teritoriālo klimatu plānu. Francijā mums šādi plāni ir, un šajos plānos ir tāda oriģināla vēlme ieviest konsekventu klimatu politiku, kas attiektos uz visām tautsemniecības jomām. Proti, attīstīt ekonomiku tā, lai tas nebūtu pretrunā ar klimatu vajadzībām, gan par transportu domājot, gan par ekonomisko attīstību, gan par bioloģiskās daudzveidības aizstā, aizsargāšanu, gan par lauksaimniecību un, un pilsētvidi domājot, vienmēr ņemt vērā šo klimatu aspektu. Es tiešām no viss sirds vēlētos, lai šī teritoriālo klimata plānu ideja tiktu skatīta arī domājot par Kopenhāgenes konferenci. Un es domāju, ka šo ideju vajadzētu iekļaut Baltajā grāmatā un to padarīt par reģionu politikas un klimata politikas mugurkaulu. Lielas paldies! Uh, Šankalīzes kundze lūdzu pēdējā, run, kungs pēdējais runātājs. Paldies! Kelī kungs! Priekšsēdētājs kundze! Pēdējā laikā aizvien vairāk mēs apzināmies, ka klimata pārmaiņas rada problēmas. Es savā valstī to redzu. Mums ir tiešām dramatisks sabiedrības attieksmes izmaiņas. Ir tīpaši ņemot vērā pēdējā laika plūdus. Tie apvidi, kas nekad nav piedzīvojuši plūdus, tagad tādus piedzīvo. Un beidzot cilvēki apzinās, ka tas ir fenomens, kas atkārtosies visvien biežāk un nevis pēc 150 gadiem. Vairums cilvēku to saist ar klimatu pārmaiņām. Es domāju, ka sabiedrība apzinās situācijas nopietnību un vēlas kaut ko darīt. Globālā sasilšana ir globāla problēma, tai vajadzīga arī globāla atbilde. Eiropai ir jābūt par līderi un jācer, ka citi mums sekos. Daži no šeit minētiem punktiem prasa komentārus. Atjaunīgās enerģijas mērķis, protams, ir jautājums, kas ir prioritārs un kam pievērsts daudzas acis. Mēs mēģinam izveidot e, atjaunīgo enerģiju tirgu. Tas šobrīd nav izveidojams tik ātri, jo tas nav pārāk rentabls. Ir nepieciešams investēt zinātnē un pētījumos jo bieži vien ir atsevišķi sektori, kas nav attīstīti. Trūkst pētniecības atsevišķi energoavotu izveide. Transporta joma ir vēl viena plaša joma, kurā varētu strādāt. Ir ārkārtīgi daudz transporta līdzekļu, kas brauc pa ceļiem, to būs varbūt divreiz vairāk tuvāko 10-15 gadu laikā, un tie nesamazināsies. Tā tad jādomā par degvielu, par degvielas efektivitāti. Uh, Ja mēs to nedarīsim, tad šī cīņa būs zaudēta. Te ir nepieciešama milzīga zinātnes pētniecības ieguldījuma. Vēl viena joma - ēkas un to siltumizolāciju. Esmu redzējis eh, tādu skaitļus, kā piemēram par 50% varētu samazināt siltumnīca efektu gāzu emisijas, ja ēkas būtu energoietilpīgākas. Tik pieminēt arī lauksaimniecība, un tas ir jautājums, kas ir jāapspriež noteikti. Manuprāt, ir tendence uzbrukt lauksaimniekiem, it kā tā būtu vienīgā nozara, kas rada emisijas. zināmā mērā tas uh, grauj to cilvēku uzticību mums, kas uh, eh, kopi zemi. Viņiem ir nepieciešama gan izglītība, gan arī atbalsts, bet nevis viņu tautsēmniecības nozares sagraušana. Šeit parlamentā ir tāds plakāts, kas saka, ja būs mazāk gaļas, būs mazāk eh, globālās sasilšanas. Tas ir patiešām demagoģiski. Pasaulē ir miljardiem cilvēku, kas cieši badu. Ir ļoti daudz dažādu pretrunu, kas ir jāmēģina kaut kā saprātīgi atrisināt. Un visbeidzot jautājums par kodolenerģiju. Es esmu no tādas valsts, kurā ieminoties par ātrumu elektrostacijām vien jūs var nošaut. Uh, jo pret eh, šīm te stacijām ir ļoti kritiska attieksme. Mēs atceramies Černobiļu un tam līdzīgi. Bet es redzu, pār, skatos nedaudz pāri uh, upei uz apvienoto karalisti, uz Franciju, un tur ir bezgalīgi daudz automelektrostaciju Francijā, vairāk kā 50. Eiropas Savienībai ir nepieciešams izvērtēt šo energoavotu, izvērtēt visus pār un pret un nevis emocionāli spriest. Uh, Šobrīd atomelektrostacijai ir ļoti daudz atbalstītāji, un arī ir jaunas tehnoloģijas, atkritumi tiek pārstrādāti, un es domāju, ka Eiropai ir nepieciešams ar vēsprāt izvērtēt šo problēmu un neļaut emocionāli izskatīt šos te jautājumus, gan lauksaimniecību, gan arī kodolektrostaciju. Lielas paldies šām! Manuprāt, vairāk runātāji nav, kas pieteikšies runāt grozījumus var izsniegt līdz de, iesniegt līdz 10. septembrim, pulksten 12. dienā. Kolēģi, lūdzu, uztveriet nopietni šo te milzīgo izaicinājumu, kas tiek pieminēts, manuprāt, e, ir vērts to darīt, ir vērts izcelt reģionālās politikas lomu klimata pārmaiņu problēmas risināšanā. Es domāju, ka mēs varam parādīt, ka mūsu politikai ir jābūt klimatam labvēlīgai, un noteikti iekļausim šo argumentu arī citās diskusijās. Tātad grozījums pieņemam līdz 10. decembrim. Mans ieteikums pārcelt 7. darba kārtības punktu uz rītdienu, jo tad mums būs laiks ilgākām debatēm, tā lai tagad mēs varam sākt koordinātoru sanāksmi. Visus tos kolēģis, kas nepiedalās koordinātoru sanāksmē, es varu atbrīvot. Ar viņiem tiksimies rīt atkal pulksten 9. no rīta. Lūdzu, nekavējiet, ierodieties laicīgi.